Meine sehr geehrten Dāmas un kungi, atsākam sēdi. Vakardienas sēdes eh, protokols un pieņemtie teksti ir jūsu rīcībā, vai kādam ir kādi iebildumi? Tā nav. Tas nozīmē, ka līdz ar to protokols ir apstiprināts. Un tagad mūsu darba kārtā, e, kārtība padomes un komisijas paziņojumi, ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisē un dezinformāciju dalību valstu un Eiropas demokrātiskajos procesos. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, punkts, un, diemžēl, arvien vairāk un biežāk mums ar to nāks nodarboties. Tagad lūdzu sāksim debates. Vispirms padomas pārstāvē Tupurainens kundze. Lūdzu, vārds jums. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti! Ir pagājuši gandrīz četri mēneši kopš Eiropas parlamentu vēlēšanām, kas bija vairākās dalībvalstīs saistītas ar citām vēlēšanām. Ne, šoreiz netika konstatēta plašāka jaukšanās eh, kampaņa tomēr eh, bija konstatēti ārvalst, ār, eh, ietekmes, ietek, ietekmēšanas mēģinājumi no ārpuses. Mēs bijām sagatavojušies. Mēs e, darām visu, lai no, stiprinātu noturību pret e, šo te apdraudējumu un stiprinātu demokrātiju šajā kontekstā. Tas ir arī mūsu prezidentūras uzdevums. Ilgtermiņa pūles pastiprināt mūsu demokrātiskās sabiedrības noturību ir nepieciešamas, jo e, dezinformācija un hibrīda apdraudējums ir būtisks apdraudējums pieaug, eh, pieaugušie naidīgās iejaukšanas un tiešsaistes eh, iejaukšanās un datu eh, tehniku apdraudējums prasa atbilstošu atbildi un instrumentus. Padome ir gandarīta par komisijas mērķiem eh, izveidot eh, izvērtēšanas eh, sistēmu tiešsaistes platformiem un citiem instrumentiem. Eh, padome eh, novēro eh, savās darba grupās šos te tematiku, un mēs esam gatavi gada beigās ieviest komisijas sagatavotos priekšlikumus saistībā ar komisijas ziņoju par 29. Eh, parlamenta vēlēšanām mums ir jāpievērš īpaši uzmanīgi tieši šiem te aspektiem, un tāpēc būtu arī interesanti par eh, komisijas eh, mērķiem un plāniem veidot citas salīdzināmas informācijas. Mūsuprāt, šai tēmai ir ļoti liela nozīme, kā jau padome to ir uzsvērusi, tā ir jāiekļauj jaunajā Eiropas strateģiskajā darba kārtībā attīstībā. Eiropas institūcijām un dalībvalstīm ir jāspēlē nozīmīga loma, lai aizstāvētu demokrātiskos procesus. E, tam ir nepieciešams e, koncentrēt e, centienus gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī, kā arī pilsoniskās sabiedrības sektora. Mūsu atbilde ir jābūt saskaņotai un aptverošai, norādot uz apdraudējuma ārējo mērogu. Kopš marta akta rezolūcijas, eh, kas tika pieņemta pirms Eiropas parlamenta rezolūcijām. Eh, komisija pieņēma vienoto darba plānu, eh, un šajā laikā gan institūcijas, gan dalība valstis ir paveikušas lielus, lielu darbu. Ir notikušas gan regulāras sēdes, gan labas prakses pieredzes apmaiņai, tīpaši apdraudējuma kontekstēšanā. Tāpat arī nacionālajie kontaktpunkti dalību valstīs ir devuši jau savu ieguldījumu. Eiropas vēlēšanas un vērtības un stratēģiskā komunikācija, e, kā arī mēdēju sistēma un e, daudzi citi e, šie aspekti, piemēram, digitālā pratība un mēdēju joma, ir ļoti svarīgi aspekti, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. Tīpaši jau domājot par kiberapdraudējumu un eh, saistībā ar vēlēšanu sistēmu. Kā jau es teicu, labas prakses novērošana sociālo eh, mēdējo platformās un starptautiskā eh, sadarbība ir ļoti svarīgi aspekti. Priekšsēdētāji, deputātu kungi! Eh, lai dotu savu eh, ieguldījumu, Rumānijas prezidentūra sagatavoja pēdējā padomē eh, ziņojumu par to, ko varam mācīties no Eiropas vēlēšanām. Turpinot šo darbu, mūsu prioritātes ir arī demokrātiskās sabiedrības noturības veicināšana. Eh, kas, eh, kas ir jāveic koordinētā un saskaņotā eh, veidā. Vēl es gribētu akcentēt, ka mūsu darbs, lai sa Eh, aizsargātu, atvērtu un demokrātisku sabiedrību ir jāizteno, lai absolūti īstenotu mūsu iedzīvotāju eh, pilsoņu eh, brīvības, ieskaitot vārda brīvību. Šajā kontekstā mēs akcentējam to, ka ir ļoti svarīgi gan apdraudējuma konstatēšana, gan arī noturības veicināšana dalībvalstīs. Jau jūlijā tika nodibināta darba grupa, kas eh, horizontālajā līmenī eh, strādās un veids, notika jau pirmā sēde. Ir e, jāīsteno arī partnerība, piemēram, ar NATO. E, e, Helsinkos dibinātais ekscelences centrs hibrīda apdraudējuma novēršanai arī dod ieguldījumu šajā jomā. Dezinformācijas stratēģijas no trešo puses un nevalstiskās puses jāveido tā, lai pārsniegtu Eiropas Savienības robežas. Darbs Nu, šajā nozīmē, šajā kontekstā mēs esam ietrasēti sadarboties ar mūsu partneriem austrumos, dienvidos un rietumbalkānos. Mums ir jāstiprina mēdīji, mūsu digitālās eh, un mēdīju pratības prasmes. Tie ir visi nozīmīgi aspekti. Un mums ir jāstrādā strukturēti un koordinēti visiem kopā, lai pār, eh, pārvarētu šos izaicinājumus. Vēlēšanu apdraudējums ir centrāls reāls apdraudējums Eiropas vērtībām. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl mums ir divi komisijas pārstāvji - Jurovas kundze un eh, Kinga kungs. Vispirms došu vārdu komisārai Jurovai. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie deputāti, respektējot demokrātiju, pamattiesības un tiesiskumu, tās ir trīs kopīgās vērtības, eh, kas tur kopā Eiropas Savienību. Mums eh, nevajadzētu to uztvērt kā pašu eh, par sevi saprotamu. Topošā prezidente Fonderlajenas kundze jau uzsvēra, ka demokrātijas stiprināšana būs viena no viņas prioritātēm. Um, mums ir jāvēršas pret tiem, kuri vēlas Eiropas Savienību destabilizēt un vājināt, darot vairāk, lai aizstāvētos pret ārējām ietekmēm. Šīs informācijas izplatīšana, uh, salīdzinot to ar tumšo naudu un um, ne, uh, negatīvi ietekmējot sabiedrisko domu, uh, apdraud debates jo tādā veidā tiek eh, manipulēts ar cilvēkiem eh, un dažādas tēmas eh, - klimata maiņas, sabiedrības drošība, veselība, finanses. Manipulācija var arī samazināt iedzīvotāju uzticību. Um, Brīvas, eh, neatkarīgas eh, vēlēšanas, protams, ka ir dalība valstu prioritāte. Tomēr ir nepieciešama arī Eiropas pieeja, ņemot vērā pārobežu eh, dimensiju un kopīgu centienu nozīmi vērsties pret apdraudējumu. Jo tas, kas apdraud vienu dalību valsti, var apdraudēt visas dalību valstis. 2008. <clears throat> <clears throat> gada septembrī pieņemtajā pakotnē komisija e, pievērsa īpašu uzmanību vēlēšanu neatkarības e, nosargāšanai. Un e, komisija iedrošināja arī dalību valstu institūcijas darīt visu, lai samazinātu vēlēšanu procesa riskus. To palīdzēja e, arī Eiropas e, vēlēšanu sadarbības tīkls e, pateicoties tam ir iespējams operacionāli savietot dalību valstis. Un šies te tīkls palīdzēja labāk sagatavoties vēlēšanām, un pirmā sēde notika jau tūlīt pēc vēlēšanām Un eh, šeit mēs redzam, kāda nozīme ir viedokļu apmaiņai eh, starp dažādām sabiedrības eh, līmeņiem un institūcijām. Tā ir ļoti kompleksa joma un tā ir ļoti dažādi aspe aspekti. Te ir jāsadarbojas gan iedzīvotājiem, gan platformām, izmantojot juridiskos instrumentus un visus citus iespējamos instrumentus, arī Eiropas līmenī. Tādējādi palīdzot dalībvalsts valstīm stiprināt noturību pret kiberuzbrukumiem. Dalību valstis, eh, kas aktīvi piedar, piedalās eh, Eiropas kooperācijas tīklā un eh, ar mērķi turpināt savu darbu arī pēc Eiropas vēlēšanām, lai palielinātu Eiropas dalī, Savienības dalībvalstu noturību elektronisko sistēmu kontekstā. Ņemot vērā nesenās Eiropas parlamenta vēlēšanas e, un sasniegtos rezultātus, tie mums dot e, drosmi un enerģiju asāk vērties pret manipulācijām un dezinformācijas kampaņām. E, salīdzinot, e, e pat labam mēs izvērtējam e, šos rezultātus padziļināti un mācīsimies un ņemsim atziņas tālākai dzīvēi. Eh, protams, ka ir svarīgi iesaistīt arī citus partnerus, gan NATO, gan G7, eh, gan arī atsevišķas valstis, jo komp, eh, aptverošā un koordinētā pieeja palīdzēs uzlabot rezultātus, veidot vēlēšanu procesu noturību Visiem spēlētājiem ir jābūt eh, salīdzinām spējām, iestājoties par pamatiesībām, vārda brīvību un apvienību veidošanas brīvību. Un, kā jau iepriekš eh, eh, minēja Fonder Lajenes kundze, Tā uh, turpinās iesākto darbu uh, Eiropas demokrātijas rīcības plānu, lai uh, nodrošinātos pret ārējiem apdraudējumiem arī tālākajā vēlēšanu gaitā. Un demokrātisko sistēmu un noturība, noturība pret eh, viltus ziņām un dezinformāciju ir pašreizējā situācijā absolūti nepieciešams. Bet, eh, protams, mēs nedrīkstam aizmirst vārda brīvību un mēdīju daudzveidību. Arī šūs, eh, šīs ir tēmas, par kurām rūpēsies nākamā komisija un es e, turpināšu cieši sadarboties ar parlamentu, dalībvalstīm, iedzīvotājiem un visiem spēlētājiem, lai aizstāvētu demokrātiju. Paldies! Paldies! Un tagad mūsu nākamais runātājs no komisijas, komisārs Kings. Čē priekšsēdētāji kungs, kolēģi, liels paldies! Es eh, koncentrēšos uz dezinformācijas izaicinājumu. Kā jau mēs dzirdējām, tad, diemžēl, pēdējās eh, Eiropas parlamenta vēlēšanās mm, nebija plašas eh, koordinācijas attiecībā uz dezinformāciju, bet tas, diemžēl, nenozīmē to, ka šajās vēlēšanās nenotika dezinformācija. Tā nebija jo bija virkne ziņojumu no Eiropas eh, par dažādiem dezinformācijas gadījumiem. Eh, piemēram, paraudzīsimies uz eh, Vācijas piemēru. Un tur Deutsche Welle ziņojums parādīja to, ka vienas no Vācijas partijām tika tiešsaistē īpaši reklamēta un Tas sastādīja 86% no tās aktivitātēm. Tāpat arī bija komentāri un seši mm, sešreiz vairāk mm, notika dalīšanās ar šo publikāciju nekā citām partijām. Un tur bija 80 tūkstoši aizdomīgu kontu ar izdomātiem vārdiem, uzvārdiem, kuri e, atbalstīja un norādīja, ka tiem patīk mm, dažādi raksti. E, Šāda automatizēta propaganda, diemžēl, ir mūsu modernās politiskās dzīves fakts, un ja platformas nespēja eh, atklāt šādus mm, viltus kontus ar izdomātiem eh, vārdiem, uh, tad mums ir problēma. Es nezinu, kā jūs uz to raugāties, bet mēs nevar, es nevaru to pieņemt kā jauno normu. Mums ir jāierobežo telpa, kurā naidīgi un nelabvēļi cenšas veidot dezinformāciju un jānodrošina mūsu izturība pret dezinformāciju, lai mēs varētu pretoties tās ietekmei. Tamdēļ mēs kopā ar dalību valstīm un arī virkni citu partneru strādājam pie vismaz četrām jomām. Pirmkārt, tas jau tika minēts - ātrās brīdināšanas sistēma, kur Eiropas Savienības eh, un dalībvalstis var kopā eh, koordinēti vērsties pret dezinformācijas kampaņām. Mēs tāpat arī strādājam pie tā, lai pastiprinātu šo mehānismu. Mums ir virkne apspriešanos par to, kā pastiprināt informācijas apmaiņu starp dalību valstīm un institūcijām un ar platformām. Tāpat arī iesaistot pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus un veidot spēcīgāku mēzglu starp pētniecību un analītiķiem dezinformācijā. Pēdējos gados esam arī mobilizējuši faktu pārbaudītājus, pilsonisko sabiedrību, lai analizētu šīs dezinformācijas kampaņas un apspriestu tom, uh, kā veidot mūsu eh, reakciju. Lai eh, pastiprinātu šīs grupas eh, darba rezultātus, drīz izvērsīsim jaunu Eiropas platformu, kur būs 43 ehm, faktu pārbaudītāji no 17 dalību valstīm, ko ehm, finansē no Eiropas Savienības instrumenta. Bet, ja mēs vēlamies, lai darbs notiktu efektīvi, Arī e, pašām interneta platformām jāspēlē sava loma, jānodrošina piekļuve datiem, ko ir analizējuši faktu pārbaudītāji un pētījumi, tā lai arī viņi varētu veikt savus pētījumus un lai mēs varētu sniegt labākas atbildes. Protams, parūpējoties arī par to, ka mēs ievērojam ētiskos un profesionālos standartus. Un te nu es nonāku pie trešā mūsu darbības lauka. Mēs uh, likām lielajām interneta uh, platformām parakstīt uh, dezinformācijas rīcības kodeksu. Nu, nu, mēs šo darbu noslēdzām pagājušā gada septembrī Facebook, Google, Twitter, Mozilla un arī Tirzniecības asociācijas e, no reklāmu e, nozars e, un to starp arī Microsoft parakstīja šo rīcības kodeksu. Tā tad nopietna grupa un viņi apņēmās ievērot 15 dažādas apņemšanās. Mēs uzraugām sniegumu attiecībā uz šīm apņemšanām. Tad nu eh, septembra vidū, tātad pavisam drīz, uzklausīsim parakstītājus eh, attiecībā uz to, kā viņi vērtē notikušo. Tāpat apspriedīsimies ar trešo pušu konsultantiem, eh, kas sniegs neatkarīgu pārskatu Mm, attiecībā uz šo apņemšanos ievērošanu. Tas tad nu, paredzēts oktobra vidū. Un tad balstoties uz šo informāciju, mēs sniegsim savu pārskatu par to, cik tālu esam nonākuši kodeksa īstenošanā līdz oktobra beigām. Un tad mm, gala posmā pilnīgs novērtējums mm, būs komisijas paziņojuma formā, ko plānots publicēt nākamā gada sākumā. Uh, Eh, kad būs arī turpmākas konsultācijas ar ekspertiem, ES dalību valstu regulātoriem, aud, um, auto, audio mediju eh, pakalpojumu sniedzēju jomā. Un, kā jau tika minēts, tad, ja rezultāti nebūtu apmierinoši, tad mums būtu jābūt gataviem domāt par turpmākām rīcībām, to starp arī iespējumu regulu. Uh, Nu, patiesībā bija dažādi priekšlikumi, kas jau nāca no dalību valstīm, piemēram, apvienotās karalistes valdība ir arī savu eh, platformu paredzējusi. Francijā arī ir mm, paredzēts eh, padarīt platformas ar lielāku atbildību, un mēs cenšamies atbalstīt dalību valstis mm, šajā jomā. Visbeidzot, mēs vēlamies arī uh, Eh, pastiprināt pilsoņu lomu, palielināt mēdīju pratību, palielināt informētību sabiedrībā, eh, pareiz politikas labvēlīgo ietekmi, lai pastiprinātu arī pašu pilsoņu noturību pret negatīvajiem dezinformācijas eh, aspektiem un ietekmi. Es domāju, ka esam padarījuši labu darbu bet tomēr vēl joprojām daudz darba ir priekšām. Un tāpat kā Vēra Jūrova, es ar prieku redzu, ka nākamā komisija ir uzsvērusi jau šī darba nozīmību. Vēl papildus pieminētajam, tātad, ja tiks apstiprināta programma, tad priekšsēdētāja ir paziņojumi, ka vēlētos likumdošanu par koordinātu e, ES pieeja attiecībā uz uh, mākslīgo intelektu, un tāpat viņi ir pie, piedāvājis jaunu digitālo pakalpojumu aktu, lai palielinātu atbildības un drošības noteikumus attiecībā uz digitālajiem pakalpojumiem. Tātad ļoti atbilstīgi šo debašu kontekstām. Tātad tas būs absolūti svarīgi, ja vēlamies plaukstošu, drošu digitālo nākotni visiem mūsu pilsoņiem. Liels paldies! Paldies, paldies arī par uh, plašajiem skaidrojumiem. Un tagad uh, vārds deputātiem. To bēkungs, Tomas, lūdzu jums vārds. Nav? Jā. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji padome, komisija godātie deputāti, šīs debates ir par fundamentālām Eiropas vērtībām, par tiesiskumu, brīvību, mūsu demokrātiskajām vēlēšanām. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai Eiropas parlaments pēc šīm debatēm nāktu klajā ar spēcīgu rezolūciju. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa mēs iestātos par brīvām un demokrātiskām vēlēšanām bez kādas iejaukšanās no citām valstīm. Diemžēl šī vēl nav tāda situācija Eiropā. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments nebaidītos runāt skaidru valodu par šo tēmu. Tas ir labi zināms, ka jo īpaši Krievija uh, veica uh, informācijas kāru pret Eiropu. Ir valsts eh, sponsorēti mēdīji, kas cenšas apdraudēt demokrātiskās debates Eiropā. Tāpat mēs redzam arī citas totalitārās valstis, kā Ķīna, Irāna, Ziemeļkoreja. Arī tās cenšas vājināt mūsu demokrātisko lēmumu pieņemšanu ir svarīgi, lai mēs mēģinātu aizstāvēt savas vērtības un parūpētos par to, ka, ja notiek uzbrukums mūsu demokrātiskajām institūcijām, ka eh, tas nevar palikt bez sekām. Draugi, es domāju, ka šajā plenārsēdē mums ir dažādi viedokļi. Tā ir demokrātija, un eh, ir normāli nepiekrist vienam otram. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka uh, Eh, esam vienisprātis par to, ka ja mēs demokrātisko lēmumu pieņemšanu atvēr, at, eh, paturam atvērtu eh, citu intervencēm, tad mēs paši varam sev kaitēt. Ir ļoti svarīgi, lai mēs nonāktu pie kopīgas rezolūcijas, kurā aizstāvām Eiropas vērtības. Paldies! Katī Pirī kundze ir nākamā. Liels paldies priekšsēdētāji, komisija, padomi, kolēģi! Demokrātijā taisnīgas brīvas vēlēšanas ir izšķirošas. Diemžēl tās nav pašsaprotams un e, tādas būtu vienmēr. Pēdējos gados miljoniem eiropiešu saskaņa, saskarās ar masīvām dezinformācijas kampaņām vēlēšanu laikā, kas nāk no ārvalstīm. Kiberā uzbrukumi bezprecedenta līmenī ar uzbrukumiem kritiskajām infrastruktūram. Uh, Tāpat arī vēlēšanu mm, likumi par finansēšanu e, nereti tiek apieti. Itālijā arī tika atklāti Krievijas e, ietekmes taustekļi attiecībā uz Mateo Salvīnī atbalstīšanu, bet e, tas ir tikai daži no piemēriem, un nav jau runa tikai par Itāliju vai Krieviju. Tāpat arī ārlietu dienests un komisija tagad pievēršas ļoti nopietni šiem jautājumiem, arī prezidentūra. Esmu lepna, ka S&D ir panākusi plašu atbalstu šim svarīgajam tematam, lai tas parādās šīs nedēļas dienas kārtībā un ar gandarījumu. Redzu, ka ir plašs atbalsts spēcīgai rezolūcijai. Mums ir nepieciešams nopietnas atbildes par to, kā novērst trešo pusu draudu radīšanu mūsu demokrātiskajām sistēmām. Lai to darītu, mana grupa piedāvā izveidot īpašu parlamenta komiteju. Lai tad Eiropas demokrātija, kurā vienmēr ir brīvas eh, demokrātiskas vēlēšanas, būtu pašsaprotamas un tiktu uzskatītas par kaut ko pašsaprotamu. Paldies! Paskals Durants. Jā, paldies, priekšsādātāji kungs. Ministras kundze, jūs sākāt savu uzstāšanos, paskaidrojot un paužot gandarījumu par to, ka Eiropas vēlēšanas notika veiksmīgi, ka uzbrukumu nebija. Es priecājos arī par to, bet tajā pašā laikā pašas vēlēšanas kopumā un Eiropā nenozīmē visu demokrātiju. Un uh, Kinga kungs un Juravas kundze arī to paskaidroja, ka mūsu demokrātija, kādu to redzam Eiropā, šobrīd piedzīvo draudus, kas nāk no dezinformācijas, jūs arī to atzīmējāt, un arī komisāra kungs uz to norādīja, mm, bet šie draudi nāk arī no finansējuma. Tas tika piesaukts, ka tiek finansētas politiskās partijas, Eiropas demokrātijas pamats. Un mēs zinām, ka ārvalstu eh, vāras, kas eh, nevēl labu Eiropā, tika piesaukta Krievija, bet nav tikai Krievija, ir arī citas, mm, ir finansējušas viena miljarda Eiropā eh, dažādu informāciju izplatīšanu un viņi vēlas izpostīt Eiropas Savienību, kas atrodas šeit labajā spārnā, arī Eiropas parlamentā. Tātad jācīnās pret šādu finansējumu politiskajām partijām. Mūsu rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir jāparedz līdzekļi arī stratkom līdzekļi, kur ir 3 miljoni eiro gadā Tagad patiešām ir neliels palielinājums finansējumam, jums taisnība, komisāra kungs, bet tie trīs miljoni ir pretī vienam miljardam no otras puses. Lūdzu, ir jāparedz līdzekļi, lai mēs varam cīnīties, lai mēs varam aizliegt ārvalstu finansējumus mūsu Eiropas demokrātijām un paredzēsim sev līdzekļus tehnoloģiskai neatkarībai. Uh, Jo, ja sistemātiski mums ir jāvēršas um, uz Eiropas Savienības ārieni, lai spētu veikt kontroli, nu tādā gadījumā būs lielas grūtības eh, neatkarības ziņā un tajā, kā mēs spējam neatkarīgi rīkoties. Putiko Ferkungs. Priekšādā kungs, godā tie padomas pārstāvi, komisārs kundze, kolēģi. Es gribētu teikt lielu paldies Somijas prezidentūrai par to, ka tā tik nopietni attiecas pret šo jautājumu, un paldies arī Eiropas komisijai, kas tik intensīvi strādā šajā jomā. Eiropai ir jāpas, jānosargā savas vērtības, un pirmkārt tā ir demokrātija Eiropā un arī valstu suverenitāte. Par to lielā mērā ir runa šajā konfliktā. Mums ir jābūt piesardzīgiem un uzmanīgiem ne tikai skatoties uz vienu pusi, ne tikai no Krievijas ir centieni iejaukties. Arī Erdogana kungs Turcijā, Ķīnas totalitārā valdība labprāt izmantotu ekonomisko atkarību citās valstīs, un arī reakcionārās aprindas no ASV jau cenšas iejaukties Eiropas procesos, no kuriem mēs varam ciest. Tas ir konflikts starp autoritārām starptautiskām aprindām un tiem, kas aizstāv demokrātiju. Bet, lai demokrātija netiktu apdraudēta, mums ir jāraugās ne tikai, kas mēģina iejaukties mūsu lietās, mums ir jāskatās, lai Eiropa nesašķeļas, lai ne, neveidojas naidīgas nometnes. Arī tādā veidā mums ir jāpasargā sava demokrātija. Paldies! Kampomenozi kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Šīs debatas man šķiet tādas nereālas, jo ievadā tika teikts, ka kiberdrošība ir nozīmīga un NATO un Izrēlai šeit ir liela loma, bet tad pēkšņi parādās runas par to, ka ir jāspēlē šī spēlīte, lai varētu Fonderlējens kundze iegūt nepieciešamo vairākumu. Mēdījos ir aprakstīti dažādi gadījumi, bet eh, runa nav par to, kas ir noticis Itālijā. Par to mēs uh, neko daudz pat nezinām, kas tur īsti notiek. Protams, jautājums ir jārisina, attaisnoties ar to, ka brīvais internets ir apdraudēts vai intelektuālās tiesības. Mēs nemaz nezinām, var redzēt, ka valdošās aprindas nesaprot, uh, pilsoņus, un tas, kas notiek ASV, arī šie ASV centieni. Mēs nezinām, kādi īsti ir fakti, un 2018. gadā uh, gandrīz 40 miljoni eiro tika atvēlēti, lai risinātu problēmu Mums ir jāpārliecina vēlētāji, ka Eiropas vērtības pastāv un Eiropas parlaments tās aizstāv. Tie. Paldies! Prokačīnī Nikola lūdzu. Paldies priekšādātāji! Es pilnīgi piekrītu šīs rezolūcijas galvenai domai. Bet es nesaprotu šo definīciju kā Eiropas parlaments definē šo ienaidnieka tēlu. Manuprāt, ir svarīgi, lai mēs, protams, aizstāvētu savu drošību, mūsu demokrātiju, mūsu ekonomisko neatkarību, ir vajadzīga labāka infrastruktūra un tiesību instrumenti. Un es domāju arī par 5G revolūciju, kam jāgatavojas. Mums jābūt ļoti uh, um, uzmanīgiem un piesardzīgi jāizvēlas ekonomiskie partneri, bet es nesaprotu īsti, kāda ir izvēlētā metode, jo šķiet, ka svarīgāk ir koncentrēt uzmanību uz to, kā rīkojās atbildīgās Eiropas institūcijas, nevis jāmēģina atrast ienaidnieka tēlu, pret kuru vērsties. Paldies! Mis, Vile, Volas Miks, lūdzu. Uh, liberāļi, centralisti, krievi, labā un kreisā, kreisais spārns uh, ļoti daudz runā par Krievijas iejaukšanos, bet kādas ir, kas ir tas, ko mēs neesam paveikuši vai kur esam pieļāvuši kļūdas. ASV konflikts ar, starp demokrātiem un tiem, kas vēršās pret to, nozīmē taupības pasākumu pārspīlētu ieviešanu, cīņu vai konkurenci par resursiem. Uh, tādu apstākļu veidošanu, ka cilvēki arvien mazāk ko var atļauties, un Amerika ir iejaukusies jau vairāk nekā simts gadu citu cilvēku uh, lietās. Un tas, ko mēs tagad darām, izklausās pēc tādas spēlēšanās. Radačovskis Miroslavs lūdzu. Godātais priekšsēdētājs, neesmu Radakovskis, mani sauc Radačovskis, es pārstāvu Slovākiju. Godātie kolēģi, uzklausot un izlasot arī ziņojumu, man rodas iespējas, ka mums ir jāiet jāaptērpjas uniformās, jāsēž lidmašīnā un jālido uzbrukumā Maskavai. Lasot šo ziņojumu, um, manuprāt, tas ir tāds ceļš uz elli, tas nav pieņemams e, Eiropiešiem. Mihāls Gorbačovs, Šarls de Gauls un Jānis Pāvils II ir runājuši par Eiropu, ja tā ir jāsniedz līdz urāliem un jāizstāv, tā jāizstāv ar ieročiem rokās, atcerēsimies, cik daudz tūkstošu ebreju un slāvu tautību pārstāvju gāja bojā uh, koncentrācijas nometnēs. Radačovski Atvainojiet, lūdzu, es uh, nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšēdētājs. Karolīna Etštadlera, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Eiropas Savienībā mēs esam pieredzējuši iejaukšanos arī lēmumu pieņemšanā, un tā vairs nav tāda zinātniskā fantastika. Uh, Arī Austrijā pirms pāris nedēļām uh, notika hakeru uzbrukums Austrijas tautas partijas datiem. Tika nozakti dati un daļēji tie tika arī izplatīti tālāk, un tas notika tikai dažas nedēļas pirms uh, vēlēšanām. Un Policijas izmeklētāji ir pilnīgi pārliecināti, ka šie hekeri bija profesionāļi un uzbrukums ir nācis no ārzemju serveriem. Manuprāt, ja mēs sastopamies ar tik smagiem pārkāpumiem, ar tik smagu iejaukšanos demokrātijas procesos, tad demokrātija ir apdraudēta kā tāda. Uh, un ir apdraudēta brīva gribas izpausme un brīva lēmuma pieņemšana. Tāpēc es uzskatu, ka šīs debates un attiecīgā rezolūcija ir ļoti svarīgas. Mēs esam, mums ir pienākums pasargāt mūsu vēlēšanu procesus no šādiem uzbrukumiem. Tiek apdraudēts mūsu dzīvesveids, dzīves standarts. Mums ir ļoti aktīvi jāvēršās pret šiem mēģinājumiem. Paldies! Benifei kungs, paldies priekšēdētāji! Notiek arvien biežāk tiesas izmeklēšana, arī investigatīvā žurnālistika nodarbojas ar uzbrukumiem, kas nāk no Krievijas, notiek kampaņas plašaziņas līdzekļos. 2014. gadā, piemēram, vai piemēram, Krievu finansētā Legas kampaņa Itālijā Jau vairāk kārt mēs dzirdējām arī melus par to, kādas ir Krievijas valdības attiecības ar Salvīniju. Manuprāt, mums ir jātiek pilnīgā skaidrībā par mēģinājumiem padarīt Eiropu nestabilāku un jācinās pret šādiem mēģinājumiem un deputāti, kas uzstājas kā tautas pārstāvi, gadās ir vienkārši ārzemju diversantu rotaļlietas. Ilgāk to vairs paciest nedrīkst, mums ir jāizmanto, uh, tad jāizveido īpašā nu, izmeklēšanas komiteja un Eiropiešiem ir jāizmanto jānodrošina iespējas brīvi piedalīties vēlēšanās, un pārkāpējiem ir jāatskaitās Eiropas parlamentā. Paldies! Dragoš Tudorake, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms liels paldies uh, komisāriem Juravai un Kingam. Uh, Es uzskatu, ka Eiropas komisijas eh, darbība ir vērtējama pozitīvi, un es paļaujos uz to, ka tika darīts viss, lai Eiropas vēlēšanas noritētu sekmīgi. Mums ir jābūt iespējām novērst risku. Es atbalstu to, ko sacīja Dirāna kungs Viņš uzsvēra, ka ir jābūt lielākam finansējumam struktūrām, kas uh, cīnītos pret uh, šādu nelikumīgu iejaukšanos vēlēšanās gan valstīs, gan Eiropas līmenī. Un dezinformācija, kas nāk no Kremļa, ir dubultojusi savu apjomu salīdzinot ar pagājušo gadu, ir arvien vairāk kontu sociālajos medijos, arī to skaits ir dubultojies. Un es sagaidu arī likumdošanas pasākumus. Paldies, Rentke, Terī, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mēs esam noturīgas un brīvas liberālas demokrātijas. Pirms pāris gadiem es uzskatītu, ka tas ir pats par sev saprotams, un manas dzīves laikā tā arī paliks. Šodien es nevaru vairs tā teikt. Mēs dzīvojam noturīgās un drošās demokrātijās, bet mums jāredz, ka šīs demokrātijas pašlaik pieredz uzbrukumus notiek arī uzbrukumi mazām un marginalizētām grupām. Arī grupas, uh, kas uh, netiek pietiekami aizstāvētas, piemēram, Istambuls konvencijā, arī tās tiek nomelnotas plašaziņas līdzekļos ar uh, Krievijas līdzekļiem. Mums ir jāizstāv demokrātija, arī pilsoņu sabiedrība un aktīvi ar pasākumiem jāvēršās pret centieniem apdraudēt mūsu brīvību, sevišķi vārda brīvību. Paldies! Un tagad eh, Laura Huhtasāri kundze lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, eh, Eiropas Savienībai vajadzētu eh, stiprināt vārda brīvību, ja mēs eh, patiešām esam par demokrātiju. Patiešām ir tā, ka Krievija, Ķīna un Savienotās valstis grib palielināt ietekmi Eiropas vēlēšanās. Pirms četriem gadiem prezidents Obama gribēja e, ietekmēt britu cilvēkus, e, runājot par tirdzniecības nolīgumu. Un šī gadījumā, e, ja Eh, vēlētājiem tā vienkārši nevar teikt, eh, ka viņi ir ārzemju ietekmes jomā, jo Eiropas iedzīvotāji var domāt paši ar savu galvu. Nacionālistiskās partijas iegūst ar vien lielāku varu, jo Eiropas iedzīvotāji patiešām grib izbeigt nelegālo ieceļošanu, apturēt islamistiskos spēkus, iestāties par kristiešu vērtībām, robežām, Eiropas kultūru un nacionālo kultūru kultūru. Viņi grib eh, likt savus cilvēkus pirmajā vietā, lai kāda būtu eh, vairākumā pārteju viedoklis. Cilvēki ir neapmierināti, viņi grib aizsargāties, un tieši tāpēc viņi balsto par nacionālistu partijas. Eh, liberālās partijas pat laban zaudē savu politisko spēku. Tas jums jāakceptē, eh, ka nacionālās partijas ar vienu vairāk eh, kļūst spēcīgākas, jo cilvēki grib par mums balsot. Jums ir jāveido politiski korekta Eiropa un darba grupas, eh, kuras eh, izvērtē eh, internetu un saka cilvēkiem, kuriem, kas viņiem būtu jāsaka, nē, demokrātija nav krīzē, tā nemirs, ja liberāļi neuzvarēs vēlēšanās. Paldies, un tagad vārds Annai Fortigai. Paldies! Eh, respektējot visus pasākumus, ko eh, komisāra eh, Jurova un komisārs Kings ir darījuši, es gribētu akcentēt to, ka mēs runājam par ārējo aspekti, aspektu šī gadījumā, proti ārvalstu iejaukšanos, trešo iejaukšanos mūsu demokrātiskajos procesos. Protams, noturība mums ir jāstiprina, mums ir jāstrādā tālāk pie demokrātiju stiprināšanas zināšanas, bet, eh, protams, mums ir jādomā par ārējiem spēlētājiem. Ehm, šajā te eh, sasaukumā mēs iesniedzām vairākus ziņojumus Uh, un tur tika nosaukta ne tikai Krievijas federācija, bet arī Ķīna, Irāna un Ziemeļkoreja. Viņu darbības uh, informācijas, ka informācijas kara sastāvdaļa ir ļoti precīzi piemērotas katrai dalībvalstī pēc tās specifikācijas. Tas nozīmē, ka veidot, eh, mū, veidojot mūsu sadarbību ir ļoti svarīgi, eh, lai mēs būtu veiksmīgi, mums ir arī jāzina eh, tas stāsts un tā policija kas jāpielieto, un tātad Stratkom īsti arī ir būtiska sastāvdaļa. Paldies! Un tagad Aleksandra Leslī Filips. Um, Sociālajie mēdīji un informācijas kampaņas atver durvis cilvēkiem, kuri grib vērsties eh, pret demokrātiju. Eh, bet vēl viens ir fakts, eh, proti vēlme leģitimizēt vēlēšanu rezultātus vai apšaubīt tikai tāpēc, ka cilvēki ir zaudējuši. Un tāpēc arī, e, arī e, apvienotajā karalistē vēlēšanu kampaņas līdze e, bija kampaņa, kuras ietvaros draudēja ar cietumsodu uz diviem gadiem. Un mana partija konstatēja, ka situācija tomēr ir citādāka. Saraksts ir garš, par ko mēs varētu runāt ir jāpaskatās e, arī uz politiķiem, kuri diskreditē e, kampaņas, pret kuriem viņi ir, jo te ir arī ekstrēmisma aspekts. Vispirms pārbaudiet faktus, e, citādi jums vispirms būs problēma un risinājums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Man ir vairākas zilās kartes, pieņemšu vienu. Pirmā bija pir... Eh, Vārtas kundze. Lūdzu jums vārds. Vārtas kundze. Paldies! Filipsas kundze, eh, pakomentējiet, kas tās ir par tām slepenajām kampaņām, eh, par ko viņi runāja, par Kembridžas analītiķiem. 2017. gadā vēlēšanās es biju vēlēšanu novērotāja. Uh, un uh, lūdzu uh, runātāju paskaistot par to, uh, ko viņa ir darījusi. Šeit notika tādas lietas, kas izpaudās arī politiskās slepkavībās un mistiskās slepkavībās attiecībā uz Santa kundzi. Atbildi ir bez mikrofona. At, lūdzu, jūsu laiks beidzās, tāpēc arī mikrofons tika izslēgts. Saka priekšsēdētājs, es teiktu tāpat kā mana kolēģe E, nē, tai ir runa par britu konsultantiem un neatkarīgiem konsultantiem, un ka viņa vērsās tieši pie manis, jo mēs saņēmām informāciju Twitterī, e, un mēs uzzinājām, e, ka notiek mēģinājums iejaukties mūsu vēlēšanās. Un es gribu teikt, ka iepriekšēji runātāji absolūti nav taisnība. Paldies! Un tagad nākamā, nākamais ir Kovačeka kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Demokrātija nozīmē e, e, doma, vārda brīvību un domas brīvību. E, demokrātija, ja tiek mēģināts mainīt demokrātiju kādu citu iemeslu dēļ, tad acīm redzot ir bijusi pārkāpta robeža. Un šajā gadījumā zod iecietība, jo citādā kārtā jautājums par to balsošanu parlamentā Eh, tad varbūt mēs varam eh, runāt par eh, melu brīvību, vai meli var būt vārda brīvības sastāvdaļa. Mums ir jāsaprot, cik nopietnas ir trešo valstu apdraudējums. Bulgārija bija tikai viena no tām valstīm, kas 2015. gadā piedzīvoja vēlēšanu laikā kiberuzbrukumu. Proti mūsu CVK saņēma šādu uzbrukumu uzbrukumu, bet tas ir tikai viens piemērs eh, līdzinējām norisēm eh, kad ir sabiedrība un valstis, kas eh, mēģina samazināt mūsu valstu lomu. Ir dažādas e, organizācijas, kuras rada e, viltus kontus sociālajos e, mēdījos, un tās vēršas pret Eiropas Savienību nomaskējot ar ties ar tādām tēmām kā kultūra, reliģija vai sociālie jautājumi. Demokrātijai vajadzētu izveidot instrumentus, lai pret to vērsties, un es esmu par stāšanos pret eh, šiem te draudiem. Eh, vai grapīnī karti, zilo karti jūs eh, akceptējat? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, jūs esat no Bulgārijas, es esmu Rumāniete. Es, protams, jūs ļoti labi saprotu. Tēma ir ļoti svarīga, bet mans jautājums būtu, kā Eiropas parlamenta deputāts, Vai jūs saskatāt risinājuma iespēju problēmai, par kuru mēs diskutējam? Jo vārda brīvība un iejaukšanās eh, vēlēšanu eh, procesā tie ir tādi vārdi, saukļi, bet ko jūs īsti iesakāt? Ja nav risinājuma, tad mēs tikai runājam un runāsim arī tālāk. Kovačeva kungs, lūdzu. Jā, tas ir principiāls jautājums, ko mums darīt kopā ar eh, eh, koordinētām darbībām eh, ar komisiju un citām organizācijām. Mēs varam samazināt šo te kampaņu no trešiem valstīm. Tāpēc arī mums, piemēram, ir jāpievēršas platformām, šitiem kodeksām lai būtu, eh, mums ir jāatbalsta labs un objektīvs eh, žurnā, žurnālistika, mums ir jāatbalsta žurnālistiku apmācība, bet mums ir vajadzīgi arī resursi. Demokrātija ir vajadzīga sava imunas sistēma. Paldies! Tagad eh, vārds Morāles Kloda kungam, kā mūsu nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs aktīvi darbojamies Eiropas līmenī, lai aizstāvētu mūsu vēlēšanas no iejaukšanās un manipulācijas. Uh, Uh, arī tiešsaistē. Mēs to darām tāpēc, jo mēs uh, redzam, ka tas viss jau notiek, un tāpēc es uh, visiem gribētu ieteikt, ieteikt, ieskaitot jaunos deputātus, mēs to darām jau vairākus mēnešus. Komisija ir jau ieteikusi konkrētus soļus, prezidentūra mums pievienojas, un viena no šīm lietām ir speciālās komitejas dibināšana, lai padziļinātu šīs te darbu darbības. Mūsu dalībvalstis nav pietiekami noturīgas. Mums ir divas galvenās problēmas. Mūsu iedzīvotāji vēlēšanās arvien vairāk balso par galēji labējām partijām, kuras ir dibinātas un atbalstītas no ārvalstu spēlētājiem. Otrakārt, eh, tieši saiste un profilings un sociālo mēdīju platformas eh, arī šeit ir jāpievērt jāpievērš uzmanība viltus kontiem, kas ir jāsvītro, tam ir jānotiek. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds eh, Simečka kungam, kas ir mūsu nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ehm, patiešām iejaukšanās demokrātiskās vēlēšanās nav nekas jauns, tas nav jauns apdraudējums. Mēs jau esam piedzīvojuši virknu vēlēšanas, kurās dezinformācijas kampaņas eh, spēja sašķelt un polarizēt sabiedrību un vēlētājus, bet mēs to, protams, nevaram akceptēt. Ehm, Somijas ehm, prezidentūras mērķi man ir ļoti simpātiski, jo mēs cīnāmies cīnāmies pret to, kas apdraud demokrātiju. E, mums e, ir vajadzīgi e, fakti, jo viss pārējais apdraud demokrātiju. Te ir ne tikai runa par Krievijas naudu vai konspiratīvajām tīmekļa vietnām, bet runā arī par cilvēkiem. Piemēram, Centrāla Eiropā, kur es dzīvotāju, ir arī premjerministri, kuri atkārto to, ko dzird salasījušie šajās tīmekļa tīmekļu vietnēs, un tas ir demokrātijai vēl vairāk bīstamāk. Paldies, un tagad kolēģiem Ensliem Skotam vārds. Brīvība, godīgums un caurspīdīgums, eh, uz to balstās demokrātija. Šajos eh, gados eh, šie principi piedzīvo uzbrukumu ir e, uzbrukums no galēji labējiem spēkiem, no propagandas kampaņām, e, kas vēršas pret progresīvu sabiedrību. E, Dezinformācija saindē politiskās de, de, diskusijas un līdz ar to samazina uzticību mūsu politiskajās sistēmās. Tas skar arī manu valsti, kas ir nonākusi konstitucionālā krīzē. E, tādā veidā tiek skarti miljoniem apvienotās karalistes iedzīvotāji. Ir, mūsu demokrātija ir apdraudēta un mūsu vēlēšanu regulējums vairs neatbilst mūsdienām. Un to mēs dzirdam arī mūsu parlamentā, kas ir visu parlamentu māte. Uh, Ir runa par pamatvērtībām un visi parlamenti. E, ir, visiem ir jāaizsargājas pret uzbrukumiem demokrātijai. Mums ir vajadzīgi izturīgākie likuma tiesiskais regulējums, lai aizsargātu arī mūsu iedzīvotājus. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! Ich muss Sie zwei Dinge bitten. Man jālūdz tomēr divas lietas jums. Pirmkārt, mums ir jāskatās uz eh, runas laiku. Eh, es domāju, ka es pieklauvēju pirmoreiz, kad laiks ir galā, pēc piecām sekundēm es pieklauvēju vēl divas reizes, eh, un pēc tam beidzu Uh, šo te uh, runāšanas iespēju pagaidot teikuma pabeigšanu. Otrkārt, es vēl uh, gribētu tomēr arī ierobežot zilās kartes lietošanu, jo mums ir jādomā par grafiku kopumā, pat labam mēs no tā atpaliekam. Es to saku tikai tagad, un tāpēc mans jautājums, vai jūs akceptējat? vērtētu uh, eh, zilo karti Delūcī kundzei, no Delūcī kundzes. Paldies uh, par šo laiku. Es eh, Tātad, vai jūs, jautājums ir, vai jūs akceptējat zilo karti? Es ļoti ātri saku, jautājumu uzdevēja, nē. Nē, tagad nākamais runātājs, jo zilā karta tika noraidīta. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Prakses kodeks dezinformācijas jomā, ko izveidojas Eiropas eh, komisija, cenšas atbalstīt izpausmes brīvību un atvērtu internetu. Facebook, Twitter, Google apstiprināja šo kodeksu, un no šīm platformām tiek prasīta atbildība par e, internetu lietotāju publikācijām, un līdz ar to viņi arī um, ievieš cenzūru tām informācijas e, daļām, kas tiek uzskatīta par dezinformāciju. Un, un ļoti daudz ir uh, um, internetu lietotāji, kas saskārās ar cenzūru bez kāda brīdinājuma, jo viņš, viņi izplatīja nevis viltus ziņas, bet tāpēc, ka viņi bija kritiski, e, jo īpaši attiecībā pret komisijas pro-eiropeisku un par imigrācijas ideoloģiju. Un tāpat arī Francijā ir e, Valor Actuelle izdevums, kas ir censurēts, un tāpat arī Facebook autoritāri izdzēsa uh, Um, rakstu, kas it kā um, tā, tālāk izplatīja propagandu. Un uh, jāteic, ka vislabākās idejas var novest pie visļaunākajiem rezultātiem. Mēģinot cīnīties pret uh, viltus informāciju, nevajadzētu mēģināt izveidot uh, kā Žorža Orvela romānā patiesības ministriju. 2019. gadā ir liels kārdinājums tiem, kas atbalsta globalizāciju, mm, kuriem ir pietiekamas finanses, mēģināt atbalstīt mm, to, ko viņi sauc par populistiem un viņu popularitātes pieaugumu. Cenzūru jau no nu kopš seniem laikiem izmanto visi totalitārie režīmi. Un uh, ir šī ideja par to, ka ir jāierobežo tie, kas domā citādi. Uh, Un arī pat šeit tika izmantot sanitārais kordons, lai atbīdītu malā eh, tos, kas bija pret šo ideoloģiju. Tomēr mēs turpināsim savu cīņu atbilstīgi tautu eh, dziļākajām vēlmēm, kuras mēs respektējam. Paldies! Šķiet, ka uh, zilās eh, kārtītes jautājumi vēl parādās, bet es lūdzu tiešām tos neizteikt. Nākamā ir Vila Dabas kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Mm, eh, kā jūs zināt, tad es pārstāvu Vox, kas ir pret eh, ārvalstu iejaukšanās mūsu valstī. Mēs, protams, ticam eh, nāciju un dalību valstu suverenitātei, un es priecājos par to, ka eh, šeit ir arī eh, citas grupas, kas iestājas par suverenitāti un to uzskata par neaizskaramu. Kaut arī reizēm parādās arī pretējas vēsmas mm, Jo nu ir jārunā arī par valstu suverenitāti, jo mums nepatīk, ka eh, Krievija var iejauties vēlēšanās, bet tāpat mums nepatīk, ka Makrons vai 52 Francijas eh, asamblējas eh, deputāti var kritizēt to, kas notiek citās valstīs, kā Spānijām. Eh, deputāti, mums netīk ārvalstu iejaukšanās, bet to nevar izmantot par pamatojumu, lai izveidotu Orvela piesaukto patiesības eh, ministriju, kas eh, novad pie tādām supranacionālām institūcijām, kas tad lēmj. Paldies! Jautājums par reglamentu. Oui, monsieur le président. Jā, priekšsādātāji, mēs šeit eh, debatējam par viltus ziņām, un jūs nu pat novēr, no, teicāt, ka Brexit eh, partijas eh, locekļi būs ID grupā, un ja runājam par viltus ziņām, tad lūdzu ievērosim paši to, lai tās neizplatītu viņi nebūs mūsu grupā un, neva, un tāpēc te vajadzētu arī ņemt vērā zilās kartītes entscheidet der Präsident. Jā, bet priekšsēdētājs pieņem uh, lēmumu par zilajām kartēm, jo tas nav precīzāk noregulēts, un tāpēc arī es noraidīju. Uh, tagad uh, Lēners kungs nākamais lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Um, Paldies, priekšsādātāji. Tātad, priekšsēdētāji, brīvas vēlēšanas ir mūsu demokrātijas pamatā. Mums mm, tās ir jāsargā un jālolo, un tie, kas uzbrūk mūsu pamatiem, mums tiem ir jāstājas ar visu savu spēku pretī. Mums ir jābūt gataviem tādai nākotnē, kur mm, mūsu sociālās mijiedarbības arvien vairāk notiks tieši saistē. Uh, un ir arvien grūtāk nošķirt patieso no nepatiesām. Ja mēs neko nedarīsim, tad 2021. gadā cilvēki vairāk saņems viltus nekā patiesu informāciju, un tas ir milzu izaicinājums. Facebook un Twitter spēlē milzu lomu, viņiem būtu arī jāspēlē uh, liela loma. Šobrīd man nav sajūtas, ka sadarbība ar šiem diviem spēlētājiem notiek atbilstīgi. Tā es domāju par to, kad mācījos skolā, jo tad arī varēja iet tik tālu, lai nestiktu sodīts, bet nu nedaudz pārkāpjot tomēr eh, normas. Nu, lūk, tamdēļ arī vēlos uzdot uzdot jautājumu, vai mums tomēr nevajadzētu vairāk sankciju paredzēt, ja vēlamies piespiest šos lielos uzņēmumus sadarboties, vai mums nevajadzētu kādu regulējumu, nevis pašregulējumu, kas ir šobrīd. Un te es vēršos pie jums, Kinga kungs. Vairākās dalību valstīs mēs domājam par likumiem, tie tiek arī pieņemti. Kā parūpēties par to saskaņotību, lai nav tā, ka ir 28 dažādi likumi 28 dažādās valstīs? Paldies! Jā, wir verstehen Sie. Mēs jūs saprotam. Jautājums bez mikrofona. Fraktion. Es ist die Sache des Präsidenten zu entscheiden. Priekšsēdētājs pieņem lēmumu, vai zilā kārta tiek pieņemta vai nē, un otrkārt arī uh, cilvēks, kuram tā tiek uh, piedāvāta, viņam ir vispirms tas jāakceptē. Tas bija mans piemērs, saka priekšsēdētājs, un tagad vārds uh, e, Ferēras kundzei. Manipulação da opinião. Paldies, priekšsēdētāji Manipulācija ar sabiedrības eh, domu, eh, kad tiek izplatītas viltus ziņas sociālajos mm, mēdījos, ir viens no lielākajiem draudiem, kas uzglūn mūsu demokrātijai. Tas ir instruments, ko izmanto eh, nelabvēlīgi noskaņoti spēki, kas nereti atrodas ārvalstīs. Komisijas plāns pret dezinformāciju ir eh, laba iniciatīva. Eh, tieši to pašu var teikt arī par eh, to, ka sociālo tīklu platformas tiek piespiestas izturēties atbildīgāk, ir jāsniedz informācija atbilstīgi, jācīnās pret viltus ziņām. Uh, Mūsu reakcijai ir jābūt samērīgai ar izaicinājumu, un šeit, īpaši izmeklēšanas komitejā, ir jādomā par draudiem mūsu demokrātijai, un te arī tas arī tiek piedāvāts, un mēs balsosim par Kellers kundze. E, e, paldies! Komisāra kungs, jūs pieminējāt, ka iepriekšējās vēlēšanās bija centieni destabilizēt iejaukšanos. Ja no valstu un nevalstu dalībnieku puses. Vairāki kolēģi par to runāja, un tas bija, eh, šie, tas bija bezprecedenta gadījumi. Un eh, jūs pieminējāt arī, ka bija eh, desmitiem tūkstošu viltus kontu, kas piedalījās dezinformācijas izplatīšanā. Uh, Jurovs kundze un Kinga kungs, 2018. gada septembrī jūs aizsākāt iniciatīvu kopā ar dalību valstīm, lai Eiropai piedāvātu instrumentus cīņai pret kibernoziedzību un dezinformāciju, bet ar to nebūs gana. Kas būs nākamie soļi, nākamās iniciatīvas, lai pastiprinātu stratēģiju, eh, nacionālo stratēģiju konverģenci? Kā pastiprināt eh, arī Eiropas eh, kiberdrošības aģentūras lomu un līdzekļus, lai izveidotu Eiropas vairogu. Mūsu grupa atbalsta to, lai tiktu izveidota Eiropas mm, demokrātijas aizsardzības aģentūru pret uzbrukumiem, vai jūs būtu gatavs atbalstīt šādu iniciatīvu? Paldies! Paldies eh, par darba kārtību jautājums ir. Ja priekšsēdētāji, es patiešām nevēlos atgriezties un apšaubīt eh, prerogatīvas, kāds ir priekšsēdētājiem, bet eh, jūs noraidījāt zilo kartiņu, tāpēc, ka eh, šis deputāte piederēja pie citas ehm, ne tās politiskās grupas, bet mēs tieši arī šeit runājam par cīņu pret viltus ziņām. Es par šo jautājumu jau pateicu, ko par to domāju, un tāpēc eh, eh, tagad eh, vairāk neatkārtošies. Varbūt arī, ka bija tomēr pārpratums, bet tagad turpināsim darba kārtību. Grigorovs kundze, lūdzu. Thank you, dear Mr. Chairman, dear colleague. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi, dezinformācijas kampaņas, hibrīddraudi, informācijas karš, eh, modernais konflikts eh, izspēlējas jaunos eh, laukumos, un tagad ārvalstu spēki izmanto pret mums mm, mūsu sistēmas, un mums ir jāatveido at, turēšanas instrumenti, bet mums ir jābūt arī lietas kursā par tiem pasākumiem, kas grauj mūsu demokrātisko sabiedrību pamats. Brīvo runu nevar definēt komerciālie monopoli. Tā ir pārāk vērtīga, lai to noteiktu tikai interneta platformas. Uh, ir jācīnās pret eh, iejaukšanos vēlēšanās. Un eh, tādas tehnoloģijas, kas pieļauj paredzēt eh, izturēšanos tiešsaistē, apdraud brīvas vēlēšanas. Mums ir jāatjaunina sava likumdošana, lai pasargātu mūsu pilsoņus. Mm, centīsimies beidzot ieiet 21. gadsimtā. Paldies, un tagad Kristīna Andersona. Godātais priekšādātāji, godātie kolēģi, mēs runājam par Eiropas saimnības komisijas rīcības plānu, kā apkarot dezinformēšanu. Vai tas ir joks? Eiropas komisija vēlas cīnīties pret nepatiesām ziņām, kaut gan no tās tieši nāk nepatiesās ziņas. Uh, brošūrā 60 iemesli par labu Eiropas Savienībai. 64 lapusēs ir aprakstīts, kādas priekšrocības dod Eiropas Savienība un eiro. 16. lapusē ir rakstīts, ka pateicoties Eiropas centrālās bankas monetārai politikai, Eiropas Savienība ir ietaupījusi 50 miljārdus eiro. Tā ir apzināta Eiropas tautu maldināšana, lai noklusētu to, ka īstenībā tā ir pilsoņu īpašuma atsavināšana. Un, ja komisijas prezidente savā darba programmā raksta kaut ko tādu, kā manai paudzei Eiropa nozīmēja miera, labklājības un vienotības solījumu, un izmantojot kopienas valūtu mm, un brīvo uh, pārvietošanos mēs esam īstenojuši šo sapni, tad tas nozīmē tikai vēl vienu kārtējo nepatieso ziņu. Mēs saņēmām tā vietā Eiropas Savienību birokrātisku trakomāju, kurā politiskā elite Uh, neapstājoties pieņem jaunas likumus un norādes un vēlas visu regulēt. Mēs redzam, Ja cilvēkiem pajautā, ko viņi par to visu domā, tad mēs saņemam arī atbildi, kā tas bija Francijā, Nīderlandē un Grieķijā. Un arī Briti ar savu referendumu parādīja, kā viņi vērtē Eiropas Savienību. Es sākšu jau šodien cīnīties. Anders. Uh, Andersonis kundze, vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Mandela kungs atbild ir nē. Tagad Butikofer kungs pieteicās pirmais. Par reglamentu Andersones kundze tikko runātājs ir izslēdzis mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Andersones kundze tikko nosauca šo namu par birokrātisku trako māju. Tas ir apvainojums. Lūdzu, ierakstiet to protokolā un reaģējiet eh, tā, kā pienākas. Par to, ka jūs bijāt tik uzmanīgs es tieši tā arī darīšu. Nākamais runātājs Veimersa kungs. Paldies, priekšēdētāji! Um, iejaukšanās demokrātijas procesos un vērtībās no ārzemēm ir jānovērtē negatīvi. Uh, negatīvu ietekmi izjūt arī Eiropas partijas, sevišķi tās, kas ir sociāldemokrātiskas ievirzes, piemēram, Ziemeļzviedrijā. Bet ļoti labi ir arī Eiropas Savienība izmanto nodokļu naudu, lai varētu regulēt, kā notiek Eiropas vēlēšanas. 350 miljoni eiro Eh, Zviedru kronu ir iztērēti, lai atbalstītu lobēšanu, un būtībā tas nozīmē, ka pie uh, urnām dodas federālisti, bet. Uh, Bet tie, kas aizstāv nacionālas valstis, uh, Uh, net, nesaņem šo atbalstu. Nu, jābūt konsekventiem. Paldies, Sikorska kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Kopš manas pirmās uzstāšanās, šī ir pirmā uzstāšanās šajā uh, zālē, un es ļoti priecājos. Um, ka varu šeit runāt. Es pats arī izjūtu apdraudējumu, es saņēmu ēpastus, par kādiem runāja arī Podestas kungs ASV. Tā bija vesela kampaņa, un citus piemērus mēs jau dzirdējām šodien, kāda notika iejaukšanās iekšējā politikā Lielbritānijā, Francijā, Itālijā. Uh, ir iznākusi Šaģdukovska kunga grāmata, ļoti nozīmīga, un es gribētu aicināt um, ģenerālu prokuratūru izvērtēt, kā notiek iejaukšanās polijas politikā, ne tikai attiecībā uz to, ko vajadzētu darīt, bet arī no kā vajadzētu atturēties. Politiski plašsaziņas līdzekļu politizēšana nozīmē partiju vājināšanu un palielinās izredzes iespēdot vēlēšanu norisi. Mums ir jāuzlabo tradicionālo plašsaziņas līdzekļu Uh, no nu, efektivitāte jāstiprina arī Eiropas programma Radošā Eiropa un jāveic citi pasākumi. Paldies! Lūdzu, neizmantojiet šo tribīni tādiem uzsaukumiem. Um, nākamais runātājs Lopes Agilāra kungs. Paldies, priekšsādātāja komisāra kungs. Somijas prezidentūra nu, pirms desmit gadiem stājās spēkā Līsabonas līgums. Un, un ja tad mums būtu teikts, ka eh, par to būs prioritārās debats Eiropas parlamentā, kur runāsim par troļļiem, par būtiem. Uh, un eh, nevalstiskiem valstiskiem spēlētājiem, nevalstiskajiem, kas ir saistīti ar valsti Krievijas puses eh, gadījumā. Eh, kad ir runa par iekšanos demokrātiskajos procesos, mēs nebūtu tam noticējuši, bet draudi ir reāli, un tur nav runa par kaut ko neitrālu, jo tiek veicināta ekstrēmistu, populistu diskursa izplatīšanās. Uh, Un eh, to nevar par zemu novērtēt, jo nav jau runa tikai par tām valstīm, kurās tie parādās, bet par visām valstīm tas skar, jo tur jāparedz adekvāti instrumenti. Tāpēc mēs prasām investīcijas, lai dzēstu viltus kontus, lai atrastu spēcīgu atbildi, kas pastiprina tiesisko Eiropu un lai notiek izmeklēšana un arī izdarīti secinājumi un lai mūs uzklausa rekomendāciju ziņā. Paldies! Paldies, Goetas kungs! Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Izpausmas brīvība ir eh, demokrātijas pīlārs, bet otra puse ir labi zināma. Tā ir dezinformācija, kas ir jaunus apmērus pieņēmusi interneta sociālo mēdīju um, ziņā, un mēs uh, zinām, ka lūk, ir šis uh, fenomena sākums, un par to ir jācīnās. Paldies komisijai, kas atsākuši cīņu, bet kā cīnīties ar, um, kā mēs varam pārbaudīt informācijas uh, pareizību, neveidot saikni ar cenzūras institūciju, un tad mēs kā uz olām staigājam uh, pa jēlām olām, un lai mēs arī neskaram izpausmes vārda brīvību. Tieši šāds pats mm, uzdevums mums eh, tagad ir. Mm, un mm, mums, likumdevējiem, tāpat arī žurnālistiem, es pats tāds esmu, ir uzdevums veidot tādu presi, kur saistības eh, un arī precizitāte nevar, varēs pretoties destabilizācijas mēģinājumiem no ārpuses. Paldies! Paldies, Tardīno kundze. Paldies, priekšēdētāji. Mēs esam vienasprāts par to, ka aplamas ziņas dezinformācija rada risku. Tā var iespaidot nelabēlīgi pilsoņu rīcību vai arī rīcību vēlēšanās. Mēs redzam to arī šajā um, zālē, šeit mēs dzirdējām pieminām uh, Krieviju, mums jābūt ļoti uzmanīgiem savos vērtējumos, jāaptver arī, cik lielas iespējas dod brīvs internets, un komisijai vēloties apkarot dezinformāciju, nevajadzētu kļūt par cenzoru. Tas jau ir redzams sociālajos medijos, un vai Facebookam, piemēram, ka privātai firmai nav iespēja cenzēt to, ko eh, dara vai raksta cilvēki, neiejaucoties tajā personīgajā kontā. Paldies, Duriša Nikolsonovas kundze. Paldies, priekšēdētāji. Nav būtiski, kādu politisko grupu mēs pārstāvam. Mums visiem ir viens uzdevums - jāidentificē, kas ir uzbrucējs, kas izplata um, nepatiesu informāciju, kas rīko šīs kampaņas. Un mēs visi zinām, ka dezinformācijas kamp kampaņas nenāk ne no Marsa, ne Bolīvijas, ne Indijas. Mums ir jāturās pie faktiem un tie nepārprotami rāda, ka tā ir Putina administrācija, kas ir aiz šiem uzbrukumiem. Ekspertu um, pētījumā par kiberuzbrukumiem 2016. gadā nu, bija noteikts, ka bija secināts, ka gan sociālie, tīkli, gan arī e, valsts plašsaziņas līdzekļi tiek izmantoti, lai iejauktos, lai izplatītu fake news un iejauktos priekšvēlēšanu kampaņās. Tā ir Putina administrācija. Bilčika kungs. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Uh, uh, hibrīdkarš, dezinformācija, nepatiesas ziņas, tas viss apdraud demokrātiju, demokrātiskas institūcijas. Mums ir vajadzīgas brīvas, godīgas vēlēšanas, vēlēšanās, tāpat kā referendumiem ir jābūt tieši tādiem. Un izmantojot sociālo tīklu iespējas, internetā arī ir jābūt iespējam vērsties pret uh, hakeru uzbrukumiem. Piemēram, Austrijā nesen mēs pieredzējām šādu hakeru uzbrukumu, un mazas valstis ir īpaši apdraudētas. Un Austrijā mēs redzējām, ka nu, tik nodarīts liels ļaunums. Mazākas valstis, tām ir mazāk resursu, uh, tās nevar tik sekmīgi komunicēt ar milzīgām interneta platformām. Tāpēc, lai pasargātu demokrātiju visā Eiropā, mums ir vajadzīga sekmīga, efektīva politiska pieeja Eiropas līmenī, kā izmantot sociālos tīklus, lai vērstos pret nomelnošanas kampaņām. Un es Priecājos, ka Somijas prezidentūra ir nolēmusi šim jautājumam pievērsties. Paldies! Paldies arī par to, ka ievērojāt jums atvēlēto laiku. Nākamais ir Rafēls Gluksmans. Monsieur... Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, jā, mūsu demokrātiskais dzīvesveids ir apdraudēts, bet eh, neba nu tie, kas mirsta vidusjūrā, to apdraud. Uh, Draudi nāk no spēkiem, kas iejaucas mūsu vēlēšanās un sabiedriskajās debatēs. Austrijas strāhe lieta, Salvīnī legas finansējums, Cambridge Analytica, Krievijas bankas un Nacionālā fronte. Visas šīs eh, lietas parāda um, šo vasaļa attiecības, kādas ir eh, Eiropas labējiem ar eh, Putina režīmu. Uh, Tas arī parāda mūsu demokrātisko sistēmu ievainojamību pret uh, ārvalstu iejaukšanos. Un tā vietā, lai cīnītos pret izdomātiem naidniekiem, kā migranti, cīnīsimies ar reālām problēmām. Tāpēc es jūs svinīgi aicinu uh, ka šī komiteja, kas ir veltīta iejaukšanās izvēlēšanai, uh, ir ļoti izmeklēšana ir ļoti svarīga, un tas, no tā ir atkarīga mūsu demokrātija izdzīvošana. Neļausim, ka mums kāpj uz galvas. Paldies! Paldies, un tagad eh, Torvalds Nils lūdzu. Godātais priekšsēdētāju kungs, eh, godātais komisāri eh, King Pirms e, ierašanās šeit man bija viedokļu atmiņa, apmaiņa ar Jese Koro. E, tā bija Somijas žurnāliste, kura vērt e, vērtēja, kas īsti ir šis te Krievijas adreses Savuškina iela 55 Sanktpēterburgā. Un viņa atklāja briesmīgas lietas jo tur bija troļu firma. Eh, un viņi eh, mēģināja eh, veikt tādas darbas, kas nevienam nepatiktu un viņi šie te, troļi mēģināja sagraut viņas personību. Bet viņai bija viens jautājums par to, vai Interpols piešķir pietiekami līdzekļus, lai vērstos pret šiem noziegumiem, šāda veida noziegumiem. Paldies! Krasnodobskis tagad lūdzu, jums vārds. Paldies, dāmas un kungi. Es domāju, ka mēs visi varam būt vien balsi, e, vienisprātis, ka iejaukšanās e, vēlēšanu procesos Eiropas Savienībā izmantojot dezinformāciju rada nozīmīgu apdraudējumu demokrātijas procesiem, sašķeļ mūsu cilvēkus un uh, dalību valstu uh, suverenitāti apdraud. Mums eh, ir skaidrs, ka tas nav nejauši un eh, ka tiek pieminēta tikai viena eh, valsts, Krievija. Un tas attiecas varbūt ne tikai uz Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī Eiropas austrumu partnerības valstis ir upuri šajos te procesos. Um, Mm, protams, eh, viltus ziņas un eh, dezinformācija eh, rodas no citiem darboņiem, nevis no valstīm, bet gan arī no dalību valstīm, kas arī mēģina iejaukties procesos citās valstīs. Tāpat kā mēs redzam arī tos, kuri vēršas pret konspirācijas teoriju, viņi redz Putina troļļus itin visur un paskatot, paskatoties uz nepatīkamiem rezultātiem. Un tagad eh, Paulo Rančēls lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Jā, es ap, apsveicu eh, prezidentu un eh, komisiju, gribētu teikt vienu lietu. Tas, kas mums ir jādara, lai vērstos pret manipulāciju un dezinformāciju, ir tīpaši jau priekšvēlēšana cīņās, ir e, lieta, ko e, nevar sākt tikai vēlēšanu priekšvakarā, jo tam ir jābūt ilgtermiņa darbam, jo arī sabiedrības manipulācija notiek jau labu laiku pirms tam. Gan sociālajos mēdījos, gan so e, tehnoloģiskajās pat platformās tas notiek, un mums uz to ir jāsagatavojas secīgi, izmantojot EADD un tam līdzīgi. Mums ir jāizmanto arī tehnoloģiju platformas, ne tikai spontāni sadarbojoties, bet eh, secīgi, eh, sistēmiski ar Eiropas un nacionālajām iestādēm. Cilvēki tam ir arī jāsagatavo, un tas ir pats svarīgākais. Tas ir pats galvenais. Mums ir runa par izglītotiem cilvēkiem. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka man bija minūte 30 runas laiks. Paldies! Tā tad e, pilsoņu informētība un politiķu informētība, jo viņi to procesu turpina. Eh, arī opozīcijas eh, vadošie pārstāvi, tāpat arī žurnālistu eh, informētība no visiem preses izdevumiem. Tie ir visi ļoti nozīmīgi aspekti attiecībā, jo visi spēlētāji ir nozīmīgi, lai atklātu viltus ziņas un novērstu uh, cenzūru, jo to mēs, protams, arī negribam. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad eh, Kalendas kungs lūdzu. Paldies! Liberālā demokrātija tiek apdraudēta, un tas arī nākamajos desmit gados būs tieši tāpat, pat laban to uh, apdraud tādas uh, eh, partijas kā Lega uh, piecu zvaigžņu kustība un tā tālāk. Un, uh, ar tu, uz to var reaģēt tikai ar demokrātiem vēlēšanām. Eh, runājot par ārvalstu aktivitātēm, eh, te ir, nepiecieš, te, te ir runa par sadarbību starp ārvalstu spēkiem un uh, vietējām partijām. Tieši tāpēc arī ir vajadzīga īpašā komiteja, lai noskaitītu, cik tālu ir bijušas reāli saiknes starp šīm te partijām, kas vērsušās pret valsts interesēm un tās pārdevušas uz ārzemēm ko mēs nevaram akceptēt, un Eiropai ir jāspēj aizstāvēties. Demokrātija ir ar respektu atklāta, bet tā nav vāja, tā ir spēka, var dot atbildi. Noslēgumā gribu norādīt uz to, ka otras puses pārmetumi e, šajā zālē, ko mēs dzirdējam, nepārprotami e, runā e, valodā, uz ko varētu atbildēt ar latīņu citātiem. Un tagad lūdzu Grošai kungs, lūdzu. Komisāra kungs, ja mēs runājam par valstisko un nevalstisko organizāciju iejaukšanos un uh, demokrātiskiem procesiem Eiropas uh, Savienībā, uh, te ir tādas dimensijas, kas eh, mūsu eh, demokrātijā ielaužas. Eh, tās ir koordinētas aktivitātes, uz ko mums ir jāreģē izlēmīgāk. Te ir runa par dažādiem faktoriem, jaunām tehnoloģijām mūsu dzimteni, bet, protams, eh, arī informācijas nepieciešamību un atvērtu demokrātisku sabiedrību. Tiek izmantota virkne eh, tehniku un eh, metožu, ar kuriem tiek izkropļota patiesība un, piemēram, viltus ziņas tiek piegādātas, ar kurām demokrātiskās vēlēšanas tiek viltotas, vai arī mūsu sabiedriskās diskusijas tiek vadītas un apšaubītas pamatvērtības. Mums ir jā jāpārdomā, kādā veidā atbildēt, izmantojot demokrātiskās vērtības un standartus, it īpaši vēršoties pret apdraudējumu, nodrošinot eh, visas puses ar uzticamu informāciju. Paldies! Nākamais runātājs Roberts Zīle, lūdzu. Cienījamā prezidentūra, komisāra kungs, eh, īstenībā apdraudējums, par ko mēs runājam, daudz dziļāks nekā tikai dezinformācija un mums patīk vai nepatīk jāatcerās ka eiropas savienība kā tāda nav globālais līderis ne datu vākšanā ne mākslīgā intelekta attīstībā ne arī izpratnē kā cīnīties ar dezinformāciju un citām metodēm kas grauj demokrātijas pamatus. ko mums darīt no visas šīs situācijas? es redzu ka mums būtu jākoncentrē resursi kas mums ir un jāuzlabo sadarbība. jautājums vai mēs to darām? mēs šeit dzirdējām par eh, aicinājumu veidot jaunu Eiropas demokrātijas aģentūru. Bet mēs aizmirstam, un šeit nekur neizskanēja, ka mums šeit pat Eiropas galvaspilsētās ir NATO strateģiskās komunikācijas ekscelences centrs Rīgā, mums ir kiberdrošības NATO ekscelences centrs Stalinā kas ir ar mūsu pašu ekspertiem. Vairums šo valstu pārstāvju eksperti tur strādā, un viņu iestrādes ir daudz daudz dziļākas. paskatāmies uz to un izmantojam šo resursu. kaut vai publiskā informācija par apdraudēm vēlēšanās ir somijas zviedrijas latvijas igaunijas pieredze un tas ir jāizmanto šajās lapās. paldies! Benjumēs kundze, paldies priekšsādātāja kungs, paldies padomas un komisijas pārstāvjiem. Nu, patiešām viltus ziņas kaitē liberālajām demokrātijām un ir viens no lielākajiem izaicinājumiem mums kā sabiedrībai. Šāda veida ziņas, viltus ziņas rada sāpjukumu pilsoņiem un rada neusticību institūcijām, um, maldina pilsoņus un vēl jau svarīgāk rada politisko nestabilitāti. Un ir eh, skaidrs, ka viltus ziņas ir atvērto sabiedrību mm, mm, instruments. Tie ir autoritārie režīmi, kas eh, vada sabiedrisko domu, vai arī populisti, kas cenšas ievirzīt eh, sabiedriskās debatas noteiktā gultnē, lai sasniegtu savus mērķus. Mēs redzējām Brexit piemēru, tāpat arī nesen redzējām Spānijā piedzīvoto, kad bija šķelšanās eh, mēģinājums. Un lai nu kā mm, katalāņu mm, šķelšanās mēģinājums parādīja arī, kā notiek propaganda un uh, viltus ziņu izplatīšana, mēģinot parādīt Spāniju negatīvā gaismā, kas nemaz neatbilst realitātēm. Un uh, šo situāciju nevar ne ar cenzūru, ne ierobežojot runas brīvību atrisināt. Tagad uh, vēl jo vairāk uh, nepieciešami komunikāciju saziņas mēdī, kas garantē informācijas kvalitāti. Tāpat ir jāizglīto pilsoņi ar kritisku domāšanu, mm, ir eh, jāveido arī jauniešiem prasmes. Un nu, tas ir tāds ilgtermiņa akcents, ambiciozs pieeja, bet eh, tas ir veids, kā mums stingri vērsties pret viltu ziņu fenomenu. Lielas paldies, Mikser kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mums būtu šīs debats, bet eh, tajā pašā laikā ar to nebūs pietiekami ņemot vērā problēmas apmērus. Tāpēc es atbalstu ideju par īpašas komitejas izveidi. Šajā sakarā Krievija cenšas eh, tagad iesaistīties dažādās ietekmes aktivitātēs, ko var arī dokumentēt. Dažas tiek piesauktas šeit Kremļa un arī citi neliberāļi režīmi mm, eh, testē mūsu mm, eh, Eiropas eh, pamatvērtības, tāpēc nav pārsteidzoši, ka viņi finansiāli vai kā citādi atbalsta politiskos spēkus mūsu valstīs, kuriem netīk liberālās vērtības. Uh, Un vēl jo svarīgāk viņi cenšas arī apdraudēt Eiropas pilsoņu uzticību mūsu demokrātiski vēlētajās institūcijās un diskreditēt liberālo demokrātiju kā tādu. Tas ir eksistenciāls mm, drauds Eiropas Savienībai, un tā pret to arī jāattiecas. Īpašās komitejas izveida būtu solis pareizā virzienā. Paldies! Okay. Yep. Paldies, un tagad Polčeka kungs vārds, Staņislavs Polčeks. Paldies, priekšsēdētāja kungs! pat tie, kas ir mēģinājuši balsot pret šīm debatēm. Es gribētu koncentrēties uz Krievijas propagandas tēmu, jo Kremļa loma ir bijusi ļoti būtiska izplatot dezinformāciju. Tā kļūst arvien intensīvāka arī šobrīd. Mums ir e, sava pieredze ar Krievijas propagandu Čehijas republikā, e, kad ir 1968. gadā Krievijas e, invā, iebrukums, kas bija prezentēta kā draudzīga palīdzība. Tagad mēs runājam par ģenerāļu Koņevas kultūru. Krievijas dezinformācija, eh, pret to ir jāvēršas, eh, viņi uzlabo savu sniegumu, arī mums ir jākļūst labākiem un pret to vēršoties un spērt tādus soļus, kā e, tiešsaistes e, e, platformu ziņojumiem un tam līdzīgi, kā arī izveidot sistēmu, kas atvieglotu informācijas apmaiņu par dezinformācijas kampaņām un uzlabotu arī koordināciju. Lai kā arī būtu, tas viss būs atkarīgs no tā, vai mēs pasākumus pratīsim īstenot dzīvē. Es sagaidu ļoti daudz no Juravas kundzes kundzes, eh, kur eh, uzņemsies eh, dezinformācijas un viltus ziņas tematiku. Paldies, Palčeka kungs. Vai jūs akceptētu zilo karti? Nē, atbilde. Atvainojiet. Nākamais runātājs Pikulas kungs, Tonino. Ja runājot par e, digitalizāciju un dezinformāciju, e, tā visvairāk izpaužas e, platformās. Un ir tā, ka netiek aizsargāta privātā informācija Un skandāls, kas bija ar Kembridžas analītiķiem, liecina par to, kā šo te e, informāciju var izmantot, lai sašūpotu e, politiskās kampaņas. E, pagājušā gada novembrī jau mēs runājām par to, ka dezinformācija un manipulācija var ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Arī Eiropas vēlēšanas liecināja, ka ja, aktivitātes no trešo valstu puses bija ar centieniem samazināt eh, ticamību gan platformās, gan sociālajos mēdījos. Es esmu par šīs speciālās komitejas dibināšanu un eh, tai vajadzētu eh, pievērsties mm, ar ietekmes uz vēlēšanām jautājumos. Tagad mm, mums ir runātāju saraksts izsmelts, bet mums ir ārkārtīgi daudz pieteikumu brīvajam mikrofonam. Ņemot vērā to, eh, ka eh, laika mums ir maz, eh, tad visus es nevaru paņemt. Es no tiem, kuri ir pieteikušies, paņemšu piecus un uzaicināšu, nu, uzaicināšu vispirms Moniku Gonzaleses kundzi. Paldies priekšsādātājiem. Mums ir eh, jābūt tādai Eiropai, kas aizsargā cilvēkus. Tas savukārt nozīmētu mm, to, ka mm, vajadzētu aizsargāt arī pašas institūcijas un uh, Informācija reizēm ir polarizēta, balstīta uz noteiktām sajūtām, arī kolektīvo piedarību attiecībā uz migrantiem vai cilvēkiem ar atšķirīgu reliģisko piedarību, LGBT un tā tālāk tiek izplatīta naida runa, kas diemžēl arī Spānijā nonākusi. Pēdējās vēlēšanās mēs redzam, kā šī naida runa ir nonākusi, novedusi pie politiski politiskās eh, rezultāta un ka būs punkts kristiešu identitātei un tā tālāk. Tiek meklēti grēkāži, bet eh, mums ir jāaizstāv šie cilvēki un nedrīkst viņus uzskatīt par naidniekiem. Mm, tāpēc mums ir nepieciešams, lai eh, parlaments izveidotu spēcīgu rezolūciju, kur tiktu aizsargāti cilvēki un noteiktas grupas. Mēs vēlamies, lai tiktu izveidota īpaša komiteja, eh, kas arī kas izmeklētu šādus gadījumus un arī palīdzētu nodrošināt labāku koordināciju. Paldies! Eh, ja seuraava puhuja on... Paldies, Gonzales skundze! Petra sauc Recius. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi, komisāri kungs. Šobrīd es aicinātu jūs iztēloties tādu Eiropas Savienību, kas tagad nosaka dzīves kvalitātes un demokrātijas standārtus, nonākt šādā situācijā, kur ir mazāk neatkarīgi mediji, mūsu cilvēki, kas dzīvo postpatiesības sabiedrībā un pakļaujas manipulācijām, nacionālos populistus, galvenokārt finansē no ārpuses. Un tādējādi mēs dzīvojam atbilstīgi Krievijas, Ķīnas vai citu valstu vēlmēm un interesēm. Esmu pārliecināts, ka ir pienācis laiks pārskatīt eh, valstu un ES eh, likumdošanu attiecībā uz ārvalstu finansējumu politiskajām partijām vai individuāliem kandidātiem. Tāpat paredzēt skrīninga mehānismus ārvalstu investīcijām. Tāpēc es plānoju atbalstīt Eiropas, Eiropiešu dzīvesveidu. Paldies! Ja sitten haluaisin antaa puhe... Paldies, Austrēvičus kungs, Žeroms Rivjē. Paldies, priekšsēdētāji skundze. Es ar eh, lielu uzmanību klausījos uh, komisijas teiktajā. Tā bija ļoti apmierināta ar cīņu pret dezinformāciju, tomēr reālā situācija atšķirās. Ir eh, valstis, kur ir noteikti situācija, bet kā tad ir ar jūsu pašu iejaukšanos? Briti ir eh, izvēlējušies pamest Eiropas Savienību. Un eh, Mm, ir arī viltus ziņas, lai bloķētu šo vēlmi. Itālijā arī uh, cilvēki vēlētos atgriezties pie vēlēšanām, bet e, Eiropas Savienība atbalsta pretdabisku uh, savienību Itālijā. Mm, notiek iejaukšanās Eiropas Savienības valstīs tēmās, kas nav tās kompetencēs, tādējādi pārkāpjot mūsu līgumus. Uh, Šodien mm, mums asamblējā tiek milzu idejas virzītas uz priekšu, bet mēs neskatāmies, kas notiek pašu mājām. Paldies! Klēra Delija. Thank you, President. I find a real... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tiešām ironiski runāt par iejaukšanos vēlēšanām. Uh, Mm, un demokrātiskajām problēmām parlamentā, kad mēs zinām, kāds demokrā, mm, demokrātijas deficīts pastāv. Bet šāda iejaukšanās notiek ASV. Mm, tā notiek ne tikai Dienvidā, Amerikā vai tuvējos austrumos, bet arī pašā Eiropā. Un vienīgais iemesls, kāpēc mēs runājam par Krievijas iejaukšanās rēgu, ir, lai mēs varētu uh, vainot kādu, mm, kāpēc pašreizējās sistēmas partijas ir izgāzušās vēlēšanās, mm, kāpēc neoliberālā politika ir atstā, atstūmusi vairākus mm, pilsoņu grupas, un tāpēc arī Trumps tik ievēlēts. Un ir krietni vieglāk runāt par to, ka tā ir sazvērstības teorija, uh, Un, ja mēs tiešām esam nobažījušies par iejaukšanos vēlēšanās, tad lūdzu novērsīsim iejaukšanos no lobiju puses, no miljārdu finansētiem medijiem uh, un uzņēmumiem. Un, Nevis, uh, ka Facebook visu nosaka. Paldies! Edustaja Daily, ja sitten haluaisin. Paldies, Daily kundze. Majuka Rude. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties komisā, komisijai un Somijas prezidentūrai un paust cerību, ka izdosies vest pārunas un pieņemt spēcīgu rezolūciju par tik svarīgu tematu. Ārējā iejaukšanās vēlēšanās mm, pārkāp vienu no svētākajiem principiem, kas ir eh, hartā iekļauti, un vēlētos izcelt to, cik svarīgi ir cīnīties pret uzbrukumiem tehniskajai infrastruktūrai, kas ir būtiska demokrātiskajiem procesiem, proti centieniem nozakta demokrātiju. Lai vērstos pret šiem uzbrukumiem, mums nepieciešama spēcīga valstu pasākumi, bet tāpat arī ES un starptautiska sadarbība. Te Eiropas Savienībai būtu jābūt līderei spēcīgai, apņēmības pilnai. Mums ir jābūt pilnīgi skaidriem, ka ārējā iejaukšanās nav pieņemama un ka atbilstīgi pasākumi tiks pieņemti tiem, kas pārkāp šīs robežas. Paldies! Kiitokset edustaja Kaljurand ja teidän etunim. Paldies! Kaljurand kundze. Labi, būsim noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Diemžēl nevarēsim izkla, uzklausīt visus deputātus, jo laika nav daudz. Tagad došu vārdu komisāru kungam Julianam Kingam. Lūdzu. Chair, honorable members. Um priekšsēdētāji, godātie deputāti, liels paldies par šo svarīgo un īstajā laikā nākušo debašu sesiju. Dezinformācijas kampaņas tiek veidotas tā, lai kavētu mūsu pilsoņus pieņemt informētus lēmumus, lai šķeltu mūsu sabiedrības, lai apšaubītu e, vēlēšanu procesu rezultātus. Mūsu demokrātisko uh, institūciju integritāti apdraudētu. Es nedomāju, ka mēs varētu to pieņemt kā jaunu, normālu situāciju. Mums jādara vairāk, lai pret to cīnītos. Daļa no problēmas nāk eh, ārpus Eiropas Savienības robežām. Vairāk no jums pieminēja Krievijas vārdu. Izteikšos skaidri. Un institūcijās ir cilvēku grupa darbinieki, kuru uzdevums ir uzraudzīt prokremliskas dezinformācijas kompaņas. Uh, Viņi ziņo, un ar šo informāciju ir iespējams um, iepazīties publiski, ka nesenajā laikā mm, pro-Kremļa koordinēta dezinformācija valst, mūsu valstīs ir dubultojusies salīdzinājumā ar situāciju pirms gada. Problēma ir reāla, mums nevajadzētu to aizmirst, mm, bet mm, arī eh, citi ir iemācījušies Krievijas metodes. Uh, Mums ir jāveido mūsu pretpasākumi, mūsu izturība, lai cīnītos pret dezinformāciju neatkarīgi no kurienes, lai tā nāktu. Tamtēļ arī esam izveidojuši eh, ko no komisijas puses eh, sadarbībā ar mm, dalību valstīm virkni pasākumu. Bet mēs eh, neguļam uz lauriem, jo ir nepieciešams vairāk cīnīties ar tiešsaistes dezinformāciju, Um, pastiprināt um, mūsu vēlēšanu drošību. Un mēs arī pārskatām um, dezinformācijas kodeksu, lai parūpētos par to, ka varam vairāk darīt mūsu demokrātisko sabiedrību uh, integritātes nodrošināšanai. Oktobra beigās būs rezultāti. Vēl atbildēšu jums, ka dezinformācijas uh, prakses kodeks, kur uh, Ehm, mēs piesaistām arī um, sociālo mediju platformu. Eh, tur nav nekāda sakara ar cenzūru, tur nav it nekāda eh, sakara ar patiesības ministrijas ideju vai to, ka m, mm, tiktu m, ehm, novērtētas kāds politiskais viedoklis. Bet drīzāk m, eh, runa ir par politisko debašu izgaismošanu, cauradzamību lai jūs zinātu, mūsu pilsoņi zinātu, iero, iepazīstoties ar informāciju, no kurienes tā nāk, kas par to maksā, vai tas ir cilvēks vai e, mašīna, tehnoloģija, kas to izplata, un tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja mēs vēlamies apgādāt mūsu pilsoņus ar instrumentiem, kas palīdzēs veikt pareizo izvēli. Tāpat arī ziņosim par vēlēšanu pasākumu pakotnes īstenošanas rezultātiem par brīvām vēlēšanām. Strādāsim pie Eiropas demokrātijas rīcības plānu, kas uh, veidos mūsu sistēmu izturību un tāpat arī nāksim klajā ar likumdošanas priekšlikumiem, lai nodrošinātu cauradzamību maksas politiskajām reklāmām un lai būtu skaidrāki noteikumi attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu. Tajā pašā laikā turpināsim strādāt ar faktu pārbaudītājiem pētniekiem, pilsonisko sabiedrību un citiem, lai kopīgi mēs varētu eh, progresēt un eh, parūpēties par um, plaukstošu, demokrātisku mūsu pilsoņu nākotni. Paldies! Paldies komisārs, komisāram Kingam! Un tagad ministre Tupurainena, kas pārstāv padomi. Godātie deputāti, paldies par iespēju piedalīties šajās debatēs. Šis jautājums ir ļoti aktuāls un viena no mūsu prioritātēm. Liels paldies, ka piedalījāties tik aktīvi. Mūsu savienības noturība balstās mūsu vienotībā, jo vienotāki mēs esam, jo labāk varam pretoties uh, šīs nepatiesās informācijas izplatīšanai. Mums, eh, nedr mēs nedrīkstam taupīt pūliņus, lai pasargātu brīvas vēlēšanas un demokrātiju mūsu valstīs. Jārespektē, protams, arī pamata tiesības, eh, pulcēšanās, mēdīju un runas brīvību. Uh, Mēs turpināsim darboties horizontālā līmenī, sektoros, pārobežu sadarbībā, mācīsimies viens no otra, apmainīsimies ar informāciju un labo praksi. Progress ir vērojams, kaut gan, kā sacīja komisāra Jurova un komisārs Kings un daudzi no jums, mēs nedrīkstam zaudēt modrību. Uh, hibrīdu uzbrukumi, hibrīdu draudi uh, iet plašumā, un mēs uh, vērtēsim komisijas piedāvātās iniciatīvas. Vispārējā, nu tāda, ir nepieciešams, lai cilvēki apzinātos, ka šādi draudi pastāv un uh, lai sabiedrība saņemtu korektu uh, informāciju, lai nepatiesai informācijai vispār neatliktu vietas. Liels paldies par šīm interesantajām debatēm. Liels paldies, ministras kundze. Šīs debates līdz ar to ir beigušās. Rezolūciju balsojums būs nākamajā um, Eiropas parlamenta sesijā. Un tagad būs īss pārtraukums, un tad pāriesim pie nākamā debatēm. Tagad dažas minūtes pārtraukums. Labi. Nu, Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση, κυρίες και κύριοι. Atsāksim plenārsēdes darbu, kolēģi. Nākošais darba kārtības punkts ir padoms un komisijas paziņojumi Amazonas mežu ugunsgrēki. Padomas vārdā uzstāsies Tupurainen kundze, lūdzu. Priekšādātāja kungs, godātie deputāti! Domāju, ka nebūšu vienīgā, kas domā, ka tas jautājums, ko skatām šodien, respektīvi mežuguns grēki, kas šobrīd plos Amazonas reģionu, ir ārkārtīgi satraucošs temats mums visiem. Šie mežu ugunsgrēki rada problēmas ne tikai tiem, kas, kurus tas skar tieši, bet arī šai planētai kopumā, plašāk un klimatam. Nedomāju, ka mēs varam vispār par zemu vērtēt, eh, par augstu novērtēt to, kādā veidā Amazonija ietekmē globālās pārmaiņas un, un klimata sasilšanu. Jāsaka, Amazonas reģions ir unikāli bagāts, tas ir daudzveidīgs. Tajā, mājo, tajā mājo katra desmitā augu suga. Un šie atmežošanās ir cilvēku darba rezultāts. Tas rada tālākus draudus, tādējādi iet bojā augu sugas um, un tiek iznīcināti meži. Šie ugunsgrēki tiešā veidā saistīti ar atmežošanas procesu. Diemžēl ar bažām konstatējam, ka šajā nesenajā laikā mežugunsgrēki ir plosījušies īpaši uh, intensīvi nu, gan Amazonē, gan pie Paragvajas un Bolīvijas robežām. Šie ugunsgrēki piesārņo gaisu, tie nogadi, nogalina augu sugas un dzīvnieku sugas, un tā, to rezultātā vietējās ciltis tiek aizdzītas, izstumtas no savām mītnes teritorijām. Eiropas Savienības vadība globālo klimatu pārmaiņu apkarošanas darbības rezultātē eh, uzskata šo Amazonas ugunsgrēku apkarošanu par primāro uzdevumu. Šie meža ugunsgrēki rada sakas gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem mēs esam atkarīgi no mežiem. Meži ir tie, kas ļauj sagā, saglabāt bioloģisko daudzveidību, kas turklāt nodrošina arī daudz darba vietu. Un meži ir tie, kas dod ļoti būtiski ieguldījumu arī kopējos ES centienos klimata neutralitātes sasniegšanas jomā līdz 2050. gadam. Jūs gatavošanās eh, ANO klimata rīcības samitam eh, apspriedāt šorīt, un mūsu šī, šīs pēcpusdienas debatas ir ciešā mērā sasaistītas ar minēto. Neskatoties uz rīcību, kas īstenota līdz šim ES līmenī un neskatoties uz saistībām, ko uzņēm, kas uzņēmtas starptautiskā līmenī, atmežu, atmež, atmežošanās un, grā, un mežu uzgrēki pieauga plašumā. Un šie Amazonas reģiona ugunsgrēki pilnīgi noteikti liecina, ka visi centieni šai jomā ir jāpastiprina. Šī gada aprīlī padomu pieņēma secinājumus par progresu, kas īstenots, īsten, kas gūts īstenojot ES mežu stratēģiju. Šajā brīdī padomu uzsvēr to, cik ārkārtīgi svarīgi ir šī stratēģija, lai pārliecinātos, ka saskaņoti un koordināti norisinās visu ES politiku īstenošana jomās, kas skar arī mežu un nodrošinātu arī mežu ilgtspējības risinājumus. Lauksaimniecības un zivsaimniecības padome nākamēnes noturēs debatas par to, ka nepieciešams sagatavot jaunu stratēģiju, kas būtu spēkā pēc 2020. gada un kas balstītos uz iepriekšējiem principiem, bet ņemtu vērā arī jaunas politikas attīstības virzienus gan ES līmenī, gan starptautiskā līmenī. Padome un Eiropas parlaments nesen saņēmuši ilgi gaidīto paziņojumu no komisijas par progresa veicināšanu ES darbības ietvaros, lai saglabātu un atjaunotu pasaules mežu kopumu. Mēs esam detalizēti izklāstījuši visus, izskatījuši priekšlikumus šajā paziņojumā un gaidām arī jūsu idejas par to pašu. Padomu šodien strādā pie tā, lai rēģētu uz komisijas paziņojumu, arī gatavojoties padomu secinājumiem un ceram tos pieņemt šī gada decembrī ņemot vērā, ka atmežošanās faktori ir tādi, kas atrodas arī ārpus mežsaimniecības sektoru. Mēs vēlamies iestrādāt šeit šīs jomas apspriešanā eksperts arī no tādām jomām kā vides joma, lauksaimniecība un tirdzniecība. Ar nepacietību gaidām jūsu reakciju uz šo paziņojumu un ceram, ka tādējādi visi varēsim dot būtisku ieguldījumu nākotnes rīcības virzienu noteikšanā. Priekšādātāji, godātie deputāti! Noslēgumā gribētu uzsvērt, ka meža ugunsgrēka Amazonas reģionā ir ļoti steidzama globāla krīze, un tā prasa efektīvu starptautisku reakciju. Cieša sadarbība jānodrošina ar valstīm Amazonas reģionā. Šīs valstis, kā piemēram Brazīlija, ir ar pilnām tiesībām uzņemties atbaldību par to visu, bet tām ir pilnīgi noteikti ir jāizteno arī savas saistības. Es aicinu valstis Amazonas re reģionā un Amazonas baseinā rīkoties steidzami un pārliecinoši. Mēs esam gatavi ar tām sadarboties ar Bolsonaro kungu un citiem, lai pārliecinātos, ka es varu dot atbalstu, bet katrā ziņā pirmām kārtām nepieciešams uzreiz ķerties pie rīcības. Somija, kā ES prezidentētāja valsts, šobrīd domā par to, kā labāk piedāvāt ES ieguldījumu. Pēc Somijas iniciatīvas ES ārlietu ministri šo jautājumu apsprieda neformālajā tikšanās reizē Helsinkos augusta beigās ār, ārlietu ministri vienojās par to, ka situācija ir ļoti nopietna un uzsver, ka nepieciešams koordināti un visaptveroši organizēt ES pieeju šīs krīzes risināšanā kā padomus prezidētāja valsts, mēs turpināsim darbu, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātos, ka mēs piedāvājam vienotu, saskaņotu un efektīvu ES rīcību šai jautājumā. Paldies par uzmanību! Lielas paldies! Komisijas vārdā dodu vārdu Vella kungam. Thank you, thank you. Lielas paldies! Paldies priekšādātājai!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 Godātie kolēģi, parlamenta deputāti, šobrīd sastopamies ar globālu bioloģiskās daudzveidības un klimata krīzes situāciju. Tas ietekmē mūsu dzīvi, tas ietekmē tautsēmniecību. Šī situācija tāpat ietekmē arī mūsu nākotni. Pašreizējie meža ugunsgrēki visā pasaulē šobrīd rada milzīgus oglekļa dioksīda apjomus, kas nonāk atmosfērā un padziļina krīzi ne tikai Amazonē, bet sāsina to arī citās pasaules daļās, kā piemēram Sibīrijā. Bet Amazona katrā ziņā ir unikāls mūža mežs. Mm, tas skābeklis, kas tur rodas, ir vajadzīgs mums visiem. Tas vajadzīgs bioloģiskai daudzveidībai un tas vajadzīgs visai mūsu planētai. Un tāpēc esmu ārkārtīgi pateicīgs, ka jūs šo jautājumu savā darba kārtībā esat iekļāvuši arī šajā plenārsēdē. Ar Atmežošanās ir svarīgs jautājums. Ir nepieciešams mežus atjaunot. Trīs iemesli pēc pirmām kārtām jāaptur bioloģiskās daudzveidības zudumi, otra, treša, otram kārtām jāreģē uz klimatu pārmaiņām, un trešām kārtām jāņem vērā 2030. gada klimata rīcības noteiktos mērķus un Parīzes vienošanās ietvaros uzņemtās saistības. Mežu kvalitātes mazināšanās būtiski ietekmē stabilitāti un drošības situāciju, cilvēku tiesības, bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņas un ļoti daudzu vietējo kopienu ikdienas dzīvi un planētas dzīvi kopumā. Eiropas komisija šobrīd cenšas šo situāciju risināt, eh, sadarbojoties ar Amazonas reģiona valstīm, tām valstīm, kur šie ugunsgrēki skāruši, un regulāri konsultējas ar un sazinās ar valsts iestādēm, tostarp arī Brazīlijā. Esam sagatavojuši virkni sadarbības instrumentus un tos aktivi, aktivizējuši, lai uzlabotu pašreizo situāciju. Piemēram, pēc Bolīvijas lūguma ir ārkārtas eh, koordinācijas reakcija aviācijas vienība nosūtījusi ugunsdzēsēju un ekspertu komandu šo valstu. Šāda veida palīdzību varam sniegt jebkurai valstī, ko skāruši šie ugunsgrēki, ja tā iesniedz oficiālu prasību par to. Turklāt arī Kopernikus eh, ārkārtas situāciju mapēšanas, kartēšanas sistēma tiek izmantota, lai identificētu šos ugunsgrēkus Brazīlijā, Bolīvijā un attiecīgajās kartās Peru un Paragvajas daļās. Šies mm, kartēšanas instrumenti ir pieejami publiskajā domēnē. Eiropas Savienība tāpat arī finansē attīstības projektus, kas vērsti uz meža saimniecību un atbilstīgu Amazonas basēnu izmantošanu, tostarp arī Brazīlijā. Un šie projekti kopumā ir 128 miljonu eiro apjomā. Tik plānotas arī jauna veida rīcības, kur tiktu piešķirta vēl 28 miljoni eiro. Es cieši sadarbojamies arī ar Čīles un Kolumbijas varas iestādēm, kas aktīvi nodarbojas ar reģionālās koordinēšanas darbiem, lai varētu šo situāciju uzlabot. Nesenajā G7 sanāksmē mēs sākām gatavošanos augstam līmeņa samāksnē par Amazonas reģionu, kas notiks ANO ģenerālās asamblējas paspārnē. Lai gan tūlītējā prioritāte ir apkarot šos konkrētos mežu ugunsgrēkus, tāpat laikā jādomā arī par struktūru iemesliem, kas šos ugunsgrēkus izraisījuši, kā piemēram lauksaimniecības ekspansija. Jūlijā Eiropas komisija pieņēma paziņojumu, kurā tā pastiprinējas darbību, lai aizsargātu un atjaunotu mežus pasaulē. Šajā paziņojumā skaidri un gaiši izklāstīta virkne dažādu pasākumu, kas tostarp ietver arī atbalstu ilgtspējīgai zemes izmantošanas praksē.

Te paredzēta sadarbība arī ar partnervalstīm, lai samazinātu spiedienu, kas tiek likts uz, mieži, uz mežiem, un lai motivētu valstis mežus atjaunot. No Eiropas Savienības puses mēs tepat laikā savukārt raugāmies arī uz zemes izmantošanas nolūkiem, izvērtējam dažāda veida likumdošanas un ārpus likumdošanas mērs un pasākums, kas ļautu minimizēt riskus, kas saistīti ar tādu preču importu, kas varētu ietekmēt, piemēram, mežu kvalitātes pasliktināšos un varētu tos noplicināt. Tur Turklāt mēs šobrīd raugāmies arī uz to, lai uzlabotu informācijas pieejamību par mežiem, par preču piegādes ķēdi, um, kā, sasai, kā tā sasaistīt ar mežsaimniecību. Un te strādājam arī pie deklarācijām, jo atbilstīga zinātniska informācija ir svarīgs elements Eiropas Savienības um, stratēģijā. Sadarbība ar partnervalstīm ir vēl viena viens atslēgvārds šai gadījumā. Arī tāpēc, lai varētu identificēt ilgtermiņa ekonomikas sekas, ko varētu radīt tālāka meža noplicināšanās. Komisija ir apņēmības pilna īstenot ilgspējīgu darbību, vēršoties pret meža noplicināšanos un izzušanu, un mēs vēlamies atbalstīt visus, kas saņēm, kas, kuru dzīvi ietekmējuši šie meža ugunsgrēki gan Amazonas reģionā, gan citur pasaulē. Vēlamies to darīt ciešā sadarbībā ar attiecīgo valstu varas iestādēm. Paldies priekšādā priekšsēdētāji, paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies! Tagad politisko grupu vārdā izteiksies deputāti un tautas partijas vārdā uz divām minūtēm vārds Magīnes Kunze, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece. You, Paldies, priekšsēdētāji! Un es gribu pateikties arī Tuparainens kundzei. Jums ir īpašas zināšanas meža jautājumos, tā ka mums ir liels prieks, ka tieši jūsu prezidentūras laikā notiek šī debate. Un uh, arī paldies par visu informāciju no komisijas. Uh, Jā, gribu vēsties šeit pie apmeklētājiem, kas sēž eh, tribīnēs. Es domāju, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, par to jārunā. Un jautājums tik tiešām ir par to, kā mēs globāli varam strādāt kopā, jo neviena valsts nevar to atrisināt viena pati, izolēti. Eh, bet laikos, kad eh, nācijas grib būt suverēnas, vai mēs spēsim uh, stiprināt šo daudzpusīgo sadarbību, nevis to vājināt. Uh, rādīt ar pirkstu uz kādu konkrētu valsti, tam nav jēgas, ir jāsaprot, kādas ir problēmas, jānovērtē panāktais progress, un uh, saistībā ar Brazīliju rīcība ir notikusi. Uh, Uh, Letiča pakts ir uh, noslēgts ar 17 citām valstīm, uh, tāpat arī operācija Zaļā Brazīlija, piemēram, ir izveidota, bet tas ir pēc visu lielā spiediena no starptautiskās kopienas. Mēs visi cietīsim, ja Amazonas meži izzudīs, un šobrīd tie ir ļoti apdraudēti, to jau jūs visu minējāt. Man bija prieks, ka jūs minējāt nepieciešamību domāt par politikas saskaņotības komisāru portfeli, ņemot vērā to, ka zeme Eh, tiek arvien vairāk izmantota, meži tiek iznīcināti, tātad zemi izmanto lauksaimnieciskai darbībai. Mēs palasījām, parakstījām Merkusur vienošanos un eh, jānodrošina, lai klimatiskie eh, kritēriji, kas iekļauti tajā, tiktu izpildīti. Mums tas šeit parlamentā būs ārkārtīgi svarīgi. Mums ir nepieciešama stimulu pieeja Mums, kā Eiropiešiem, arī vajadzētu pašiem savas rokas pacelt uz augšu un atzīt, ka mēs nevienmēr esam iz, izmantojuši savus mežus tādai vidē draudzīgā veidā, ievērojot uh, dažādību, un varbūt mēs varētu būt uh, pazemīgāki un sadarboties ar saviem kolēģiem uh, eh, Dienvedu Amerikā, jo daudzās eh, vietās Indonēzijā, uh, Kongo upes basēnā ir milzīgi ugunsgrēki, milzīgi CO2 izmeši, un uh, tāpēc es gribu pateikties visiem, kas piedalās šajās debatēs. Paldies! Paldies! Sociālās un demokrāta progresīvās alianses grupas vārdā vārds priekšstādātāja vietniecei Karsija Pereskundze. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Ugunsgrēki Amazonas eh, mežos eh, šajā vasarā ir izvērtušies par lielu traģēdiju. Tas ir notikums, kas ir eh, skumdinājis un arī mobilizējis starptautisko kopienu. Ietekme uz vīdi un tāpat arī ietekme uz cilvēkiem, viņu mājokļiem un ekonomisko situāciju. Tas viss ir daudz plašāks nekā Amazonas upes baseins. Mēs zinām, ka Amazonas mēži dod 20% skābekļa, ražo 20% skābekļa pasaulē, un tur ir visvairāk augu sugu kā jebkur citur pasaulē. Un ir vietējie iedzīvotāji, kas ir dzīvojuši šajos Amazonas mežos ilgspējīgā veidā. Un arī viņu dzīve un dzīvība ir jāaizsargā. Es labi zinu, par ko runāju, jo labi pazīstu šo realitāti. Jo kā brīvprātīgā Esmu strādājusi nevalstiskajās organizācijās un esmu strādājusi un atbalstījusi šos vietējos cilvēkus, kuriem ir nepieciešams atbalsts, lai viņi varētu dzīvot, kā viņi to ir darījuši. Un izvērtējot šo ļoti traģisko situāciju, jāsaka, tā ir vistraģiskākā tieši viņiem. Šogad esam pieredzējuši to, ka meža ugunsgrēki ir palielinājušies par 80% sadīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tāpat esam redzējuši, ka ir palielinājušās eh, zelta ieguvas eh, darbības, un eh, to mēs skaidri zinām, ka atkal cieši mēži, tiek piesārņot ūdeņi, no tā cieši dzīvnieki, putni, nu, nepieciešama atbildīga politika, un to nepieciešams īstenot arī tiem, kas noliedz klimatiskās izmaiņas, un mēs zinām, kas tie ir, Bolsonaro kungs veicina jaunu zelta, zelta drudzi, un tāpat laikā cilvēki, kas sagrābja šīs zemes platības, viņiem nav nekādas intereses saglabāt bioloģisko daudzveidību. Un uh, Bolsonaro neuzklausa uh, patiesību, viņš ir atlaidis uh, dažus valdības uh, darbiniekus, uh, tāpat arī no institūcijām, kas ir norādījuši šo satraucošo situāciju. Mēs uh, zinām, ka Amazonas uh, mēži tiek lielā ātrumā izcirsti. Sociālistu grupu ļoti satrauc vietējo iedzīvotāju un viņu zemju īpašumu liktenis. Eh, mēs dzirdam par arvien lielāku vardarbību pret šiem vietējiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka vietējie cilvēki, Kostra Silva un citi, tātad šo vietējo cilšu vadītāji, ir, pret viņiem ir vērsta vardarbība, daži ir nogalināti. Ir nepieciešams rast risinājumus un aizsargāt tos cilvēkus, kas tur dzīvo, un aizsargāt viņu vidi. Tā ka, protams, mēs atbalstīsim cilvēkiem, kas pie šī jautājuma strādās un gribam uzdot jautājumu, prasīt Bolsonaro kungam, lai viņš īsteno Parīzes vienošanās starptautiskos kritērijus un tāpat arī vidas klauzulas, kas ir Merkosur līgumā. Ja valdība izliksies to visu neredzam, tad Brazīlija nosodīs eh, starptautiskā kopiena. Mums eh, jāpanāk tas, lai mēs nepiedzīvojam situāciju, kad eh, tiek nocirsts pēdējais koks, tiek izsusināta pēdējā upe un nozvejot pēdējā zivs, tad arī mēs kā cilvēki vairs nespēsim dzīvot planētas. Paldies. Uz divām minūtēm vārds Riņo Europe vārdā ir eh, Martinam Hoisika. Es eh, atgādināšu, ka šī, šajā diskusija kārtā es nedošu iespēju uzdot zilās kartīšu jautājumus. Paldies, priekšsēdāja Miners kundze, eh, komisāra, kolēģi. Šī bija meža ugunsgrēka ziņā briesmīga vasara. Visa pasaule sastinga šausmās, ekrānos vērojot Amazonas meža degšanu. Un šausmas mūs pārņēma vēl vairāk, kad mēs dzirdējām, ka Brazīlijas prezidents Bolsināru vainoja ugunsgrēkos NVO, kas šādi mēģinot aizsargāt mežus. Patiesībā tā bija tieši viņa neapvaldītā politika, kas šo hausu vērsa vēl ļaunāk. Taču būsim atklāti. Meži nedeg tikai Amazonē. Šovasar mēs piedzīvojām mežu degšanu no Sibīrijas līdz Alaskai. Aļaskai. Tā gāja bojā planētas plaušas. Mums ir jābūt uh, godīgiem. Mežu degšana ir globāla problēma. Taču pienāca laiks mums arī atzīt, ka mēs esam problēmas sakne. Ne tikai uh, mēs izraisām klimata uh, ārkārtas situāciju um, siltumnīca efekta gāžu ziņā, bet mēs ar savām politikām arī ar savu tirzniecību nodarām pāri ir pienācis laiks to mainīt. Mēs eh, nevaram vienkārši vainīt eh, visā Merkosur vienošanos. Mums jādodas kaut kur daudz dziļāk, jāveido kopīga eh, pieeja. Jaunai komisijai zaļā politika ir prioritāte, tā to saka. Taču šai politikai jāskar visa e e pasauli, ne tikai Eiropa. Ja mēs tiešām vēlamies mainīt visu civilizāciju, visu planētu, tad mēs nedrīkstam pieļaut, ka notiek atmežošana. Pateicoties mūsu tirzniecības politikām, tiek kaitēts Amazonas mežiem. Pat labam tieši tā arī notiek. Mēs, mums jānodrošina, ka mūsu enerģētikas politikas arī nedrīkst veicināt atmežošanu, jo šobrīd ir tieši tā. Mums tas viss ir jāmaina mūsu pašu interesēs un mūsu, mūsu bērnu interesēs. Paldies! Paldies! Zaļo grupas vārdā izteiksies Hautelas kundze, Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietnāts. Vietniec, lūdzu, vienu minūti. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Viss uh, visi šie meža ugunsgrēki ir tāds kā modinātājs vārds, un uh, mēs zinām, ka šie ugunsgrēki notiek arī citur, sākot no Āfrikas līdz Dienvidu Austrumāzijai, nu, nu pieminēja te pašas uh, tādus būtiskākos. Jāsaprot arī, ka klimatisko izmaiņu uh, novēršanas nolūkos mums ir jācīnās pret CO2 izmešiem, un uh, viss tāds globālākais veids, kā to darīt, ir tieši ar meža palīdzību. Tāpat laikā meži tiek pārvērsti par lauksaimniecības zemi, un būsim skaidri, Merkosur vienošanās ir tieši paredzēta gaļas, e, kukurūzas un citu produktu eksportam, kas principā apdraud mežu pastāvēšanu. Merkosūra e, risinājumā šobrīd nav tāda dzīvotspējīga mehānisma, kas nodrošinātu, ka Parīzes vienošanās un citas uh, starptautiskās vidas eh, prasības tiktu respektētas. Eh, šajā līgumā nav nekā tāda eh, saistoša, lai nodrošinātu šo ilgspējības aspektu. Un gribu norādīt, ka komisijas paziņojums par mežu izciršanu, ka tur ir viens solījums šajā dokumentā aplūkot šīs regulējošās prasības, jo mums ļoti nepieciešama Eiropas likumdošana, kas skaidri garantēs Eiropas patērētājiem, ka mēs neveicinām meža izciršanu, jo šobrīd esam līdzvainīgi. Man ir jautājums Somijas prezidentūrai. Es zinu, ka tagad ir pieņemts lēmums, ka tā ir eh, lauksaimniecības padome, kas eh, tagad darbosies tālāk pie šī komunikē par meža izciršanu. Kā tas sanāk, ka tikai lauksaimniecības padome, kāpēc ne vidas padome? Paldies! Paldies! Identitātes un demokrātijas grupas vārdā Izteiksies Ružēkungs divas minūtes un aicinu Hautalas kundze aizstāt man šeit uh, tribīnē, jo arī man būs jāizsakās. Priekšstādā vietnieks darīja kolēģi. Amazonas mēži dēg, izraisot ekoloģiskā katastrofas, kas mums pazīstams. Mm, Francijas prezidents izteicās, ka Francija ir aizkustināta un mēs, mūs tas viss aizkustina. Tomēr uh, Makrona kungs eh, izteicās, ka viņu uztrauc arī tikpat lieli meža ugunsgrāki, kas ir eh, Āfrikā. Sastāvs un devītā, eh, sastāv devītā lielākā uh, ekonomiskā vara, tomēr to pieļauj. Seta nolīgums uh, lielo paudzētājiem Francijai ir katastrofīgs. Lepens piekritēji arī ir pret šo vienošanās. Mēs arī vēršamies pret uh, eh, Merkusūru vienošanos, tāpēc, ka uh, tā ir katastrofāla uh, Francijas lauksēmniekiem. Un ciniskākais veids, kā par to runāt, ir runāt par Amazonas ugunsgrēkiem, lai neparakstītu Merkusūru vienošanos, novērstos no tās šie meža ugunsgrēki ir e, pārāk liels skatājums planētai, lai e, to pakļautu vienkārši iekšējām nesaskaņām. Mēs vēlamies, lai um, um, Francijas, par, Francijas prezidents rūpējas par iedzīvotāju Majot salā un arī Reunion salā, lai arī viņš ņem vērā Uh, bāžas, kas māc uh, Francijas Polinēzijas iedzīvotājus. Lai Gijānas salā arī tiktu sargāti meži, lai viņš ar, uh, uh, ņem vērā, kādā stāvoklī ir aļģis uh, Martinikā un Gvadelupē. Par spīti šiem aicinājumiem Makrona kungs neko nedarīs šo tematu labā un vienkārši beigās parakstīs vienošanos ar Merkurs un valstīm. Paldies! Paldies, Ružē kungs. Tagad uzstāsies Herman Terčkungs, Eiropas konservatīva un reformijas grupas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu daudz lasījis daudz esmu dzirdējis par Bolsināro kungu šai sēdes zālē, un mēs bieži vien vainojam Bolsināru visā, kas notiek. Taču, nu, diena izskatās, uh, ka reizēm mēs neskatāmies tajā, kas tieši notiek šeit, Eiropas parlamentā. Mēs no sociālistiem dzirdējām no Spānijas. Viņi izteicās, ka eh, ir tāds kā zelta rakšanas periods, un tas būtībā notiek Venecuēlā, un eh, prezidents eh, Maduro zaudē kontroli Un INN no Kolumbijas tagad ir radus patvērumu. Venecijā pateicoties Meduro. Mēs redzam, ka Bolīvijā 2,5 miljonu hektāru tagad ir nodeguši. Bolīvijā, nevis Brazīlijā, bet par Bolīviju neviens šai kontekstā nerunā. Morāles kungs tiešām ir palielinājis koka auga kultivētos laukus, un tas nozīmē to, ka tas palielina dabas katastrofu apjomu. Es vienmēr domāju, ka pie vainas ir Bolsināru, bet patiesībā arī citi ir tur iesaistīti. Paldies, Terči kungs, tagad goja grupas vārdā priekšsādātā vietnieks Papadimulis kungs. Lūdzu. Tas, ko mums teica padoma komisija, un tas, ko saka arī zinātnieki un reālā situācija. Tas mums uzliek par pienākumu ne tikai runāt, bet rīkoties. Nepietiek ar diskusijām vien. Mums ir jānonāk pie secinājumiem, jā, jāpievēršas eh, pasākumiem, mums ir jāpanāk, lai atmežošana Amazonai pārtrauktos un lai mēs stiprinātu globālās plaušas. Un es uzskatu, ka tad, kad ir redzams no skaitļiem, kā Bolsināru laikā par 80% ir pieaugusi atmežošana Amazonas reģionā, ka pēdējā gada laikā atmežošanas apjoms bijis lielāks kā pēdējo trīs gadu laikā, tad skaidrs, ka mums jārīkojas aktīvāk un ir kauns Eiropas parlamentam, ka šīs diskusijas nebeigsies ne ar kādu rezolūciju Un par to ir atbildīgi labie un galēji labējie spēki. Es domāju, ka mums ir jāķers klāt pasākumiem un jāizmanto arī šis instruments Merkusur vienošanās, lai izdarītu spiedienu uz galēji labēji noskaņoto Bolsināru. Paldies! Paldies! Papādimulis kungs, papadakis kungs. Nākošais. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Paldies, Papadimulis kungs, un tagad Papadakis kungs, eh, lūdzu. Amazone ir globālās plaušas un ugunsgrēks. Tur ir uh, lielo uh, kapitalistisko uh, starptautisko uzņēmumu eh, darbības sekas. Palestināro kungs tikai turpina eh, politiku, kas eh, ir pret vidi un to sāka jau iepriekšējie, iepriekšējās valdības un vienkārši tas tiek nodots zeltračiem un citiem līdzīgiem uzņēmumiem. Eiropas Savienības lišķīgā, um, lišķīgais uztraukums, kas it kā iestājas par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu ar Merkosur valstīm, bet patiesībā klimatam neko nenāk par labu. Eiropas uh, Tautas partija atteicās no rezolūcijas par Amazonas meža ugunsgrēkiem. Mums ir jādara viss, lai, kas mūsu spēkos, lai uh, atkal tiks sastādīt meži izdegušajās un izcirtajās teritorijās un jāpārtrauc jau kāda uzņēmēja darbība šajā reģionā. Paldies! Paldies, Papadakis kungs! Un tagad Jā, uzstāsies citi deputāti. Vispirmais runātājs Pēters Līze. Pusot minūte, lūdzu. Paldies, paldies priekšēdātā, godātie kolēģi! jāsaka, meža ugunsgrēka Amazonas reģionā ir milzīga katastrofa, un tas ir viens lielisks piemērs. Atcerēsimies, ka Parīzē tieši Brazīlija bija viena no tām valstīm, kas neuzņēmās samazināt eh, izmešus, un eh, attiecīgi pat uh, Eh, šobrīd lielākoties Brazīlijas pienākumi saistīti ar meža saimniecību, ar meža uzturēšanu, un jāsaka, viņi nespēja šīs saistības šobrīd eh, turpināt, pildīt, un līdz ar to tā ir problēma visai pasaulē. Bet ir vēl viena lieta, par kuru mums vajadzētu runāt tikpat svarīgi, respektīvi mežugunsgrēki Sibīrijā un Aļaskā arī dzen rada milzīgus draudus klimata pārmaiņam, jo tiek atbrīvots atmosfērā ļoti daudz metāna, un metāns klimatam ir vēl kaitīgāks nekā CO2. Nevaram šeit, šais um, diskusijās um, aizmirst šos jautājumus. Nu, labi, mēs Merkosoru varam kaut ko noteikt, um, tāpēc, ka mums ir tirzniecības sistēma, bet ko mēs varam darīt, lai, piemēram, kontrolētu to, ko dara Ķīna un citi? Mums ir jāmēģi, jāspēj izdarīt kaut kāda veida spiediens, protams, arī uz Merkosoru, bet tāpat laikā jāraugās, kā mēs varam šo problēmu risināt pašā saknē Un mums arī uz saviem pleciem jāuzņem zinām atbildība. Vakar mēs runājām par mežiem eh, Eiropas Savienībā, par vidas piesārņojumu. Nu, varbūt mums vajadzētu par to runāt arī šajā savas atbildības sakarā. Uh, Ir, protams, labi, ka šobrīd mēs runājam par abām šīm lietām. Mēs runājam gan par ES mežiem un par pasaules mežiem. Rezolūcijas gan mums nav, jo jāsaka, abas šīs tēmas jāskata kopā. Ir uzmanīgi jāraugās uz to, ka, ko varam darīt. Jāpieņem lēmums, un tad turpmākajās nedēļās attiecīgi šis lēmums arī jāizteno. Paldies! Paldies, Līzes kungs! Nākošā runātājas pusotra minūte Mirjam Dalī. Paldies priekšsēdētāji! Tas, par ko mēs šodien runājam, ir lielākais lietus mežs pasaulē. Un tas tagad tuvojas neatgriezeniskai iznīcībai. Šis jautājums mums ir svarīgs, jo no tā ir atkarīgs uh, globālais klimats. Uh, šis mežs var mazināt uh, globālo sasilšanu. Ja šis mežs aizies bojā, tad tas pātrinās globālo sasilšanā. Simtiem tūkstošu ugunsgrēku ir arī uh, Uh, identificēti Arktikā un Subarktikā. Tiek secināts, ka, tas, ka šie ugunsgrēki izvērtējas simtiem uh, miljonu CO2 izmešu tonu. Ja starptautiskā sabie, sabiedrība nepārtrauks CO2 izmešu, tad uh, skaidrs, ka pieaugs, turpināsies ar mežu ugunsgrēku. Un Eiropas Savienība un Merkusur valstis ir vienošanās uh, par Amazonas mežu aizsardzību. Tāpēc ir jāpanāk, lai šie noteikumi tiktu ievēlo, ievēroti. Parīzes vienošanās paredzēja, ka valstis stādīs eh, arī kokus, un tas jāpanāk, lai tās to darītu. Turklāt mums ir jāmaina pašreizēji patēriņa modeļi, kas kaitē. Te ir runa par kopīgu Eiropas un globālu rīcību. Paldies! Paldies, Dalī kundze. Nākošais runātājs ir Nikolai Stefanūta, pusotra minūte. Priekšstādātājs kundze, komisāra kungs. Kā jūs redzat, šeit augšā ir daudz jauniešu, kuri, kurš ļoti uztrauc klimata izmaiņas. Meža ugunsgrēku un dabas katastrofas vēl nav jautājums, kur var risināt atsevišķas dalībvalsts. Diemžēl Amazonas meža ugunsgrēki apliecina globālo tendenci. Meža ugunsgrēku skaits visā pasaulē pieaudzis salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 2018. gada augustā tika piedzīvot 16 tūkstoši mega ugunsgrēki, bet 2019. gada augustā tika pieredzēta 79 tūkstoši meža ugunsgrēku. Tā pieaugums ir par vairāk kā 500%. Eiropa nevar stāvēt malā, kad citas valstis cieš no katastrofām, tām vajadzīga palīdzība. Neviena valsts nav aizsargot no šāda veida katastrofa, un neviena valsts nevar šādu veidu katastrofas risināt. Atsevišķi ir vajadzīga kopīga rīcība, lai pārtrauktu šādu veidu katastrofas un atkoptos no tām. Šādas katastrofas var pātrināt globālo sasilšanu, palielināt temperatūru mūsu planētā. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības kopīgā atbildi, lai stiprinātu Eiropas spēju cīnīties ar dabas katastrofām. Mums ir jā, jāapvieno nacionālā spēja šajā jomā. Es to saku tāpēc, ka padomi tagad samazinājis finansējums šajā jomā. Uh, Un te nav runa tikai par meža ugunsgrēkiem, bet par cilvēkiem, par viņu nākotni, par šo jauniešu šeit tribīnēs nākotni. Paldies! Paldies, Stefanuta kungs! Nākošais runātājs, ja nekšā tu pusotru minūti. Paldies, priekšstādātais kundze. Komisāra kungs, ir divi veidi, kā raudzīties šo jautājumu. Pirmais ir, protams, apsūdzēt kādus un eh, skatīties uz šo lietu emocionāli, kā var nejusties vainīgiem, eh, nedzīvot līdz tautai, kas cieš no šī, šiem meža ugunsgrēpiem. Kā var mm, nebūt sašutušam par eh, Bolsonaro rīcību? kas ir eh, homos, eh, homofobs, eh, seksists un neaizstāv savu tautu. Taču cits veids, kā reaģēt uz to, ir domāt par to, kāda ir mūsu atbilds, atbildība šajos mežogos grēkos. Jums izdevās teikt, nerunāt, nerunāt par Merkusumu. ETP e-, e pārstāv sociāldemokrātu un Renew pārstāvi teica, ka būtu labi ievērot Merkosur vienošanos. Taču, ja jūs neredzat, ka Merkosur vienošanās, kurā Brazīlija ir apņēmusies eh, eksportēt soju, tā ir pamat eh, kultūra, kas kaitē Amazonas mežiem, kas tos iznīcina Tad komisijas centieni arī stiprina Brazīlijas sojas eh, eksportu, un tātad tas skaitē mežiem šai reģionā. Un tātad jūs nerūpēties par šo, eh, par šiem mežiem un par eh, iedzīvotājiem. Tātad lūdzu, esiet nopietnāki. Paldies, Žado kungs. Nākošais runātājs ir Maliņbjorka. Paldies! Lielas paldies! Amazona liesmo. Un tās ir pasaules plaušas. Un faktiski, nu, tas arī būs tas izšķirīgākais mūsu cīņā pret klimatu pārmaiņām. Ja meža noplicināšanās turpināsies tādā pašā tempā, kā tas norisinās šobrīd, tad mēs nevarēsim situāciju kontrolēt un situācija būs katastrofāla. Bolsonaro Brazīlijā ir līdzatbildīgs par šo problēmu. Viņš īsteno tādu veidu politiku, kas ietekmē vietējās ciltis. Um, LGBTI kopiena un tā tālāk un tā joprojām. Viņa politikas tiešām ir vienkārši ab, ap, nu, apdraudošas. Nu, arī šī meža noplicināšanas politika, ko viņš īsteno piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka mums ir jārīkojas un jārīkojas jau tagad. To varam darīt visdažādākajos veidos, bet viens no acīm redzamākajiem veidiem būtu, piemēram, pārtraukt sarunas par Merkuzenu nolīgumu, iesaldēt tās un teikt, ka, lūk, vispirms jāievēro Parīzes vienošanās, pa tās saistībām jābūt saistoš, saistošām, un savukārt me, meža noplicināšanās, atmežošanās Amazonē jāaptur. Tās ir prasības no mūsu puses, un mums jādara viss iespējamais, lai tās tiktu īstenotas. Lielas paldies priekšādātājs. Nākamā runātāja deputāte Bjorka. Tā, tā bija deputāte Bjorka. Nākamā Eleonora Evī. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mēs, eh, Eiropieši, esam līdz atbildīgi par eh, ugunsgrākiem Amazonē un citur. Mēs patērējam gāļu, eh, palmēļu. Uh, importējam barības eh, produktus, kas tiek intensīvā veidā audzēti, soja, kukurūza, kas satur eh, ģenētiski modificētus eh, organismus. Tas lielā mērā tiek audzēts trešajās valstīs, kas veicina meža izciršanu. Um, galvenais Vajadzētu mazināt šo patēriņu, šādu preču patēriņu Eiropas Savienībā, kam ir tieši ietekme uz uh, meža izciršanu. Un tā nav vienkārša retorika. Cerēsimies, ka ir uh, miljoniem cilvēku pasaulē, kuriem nav ko ēst, un gluži otrādi ir apmēram uh, miljards cilvēku valstīs, Un pēdējie aprēķini rāda, ka ir 2 miljoni, miljardi cilvēku, kuri, kuriem ir liekais svars. Nu, ir jādomā tāpēc par to. Pārtiks produkti bieži vien tiek izniekot, izmest miskastē, ātrie, ātrās ēdināšanas produkti tiek arvien vairāk izmantē, izmantoti. Ja mēs gribam nopietni cīnīties, tad mums ir jādomā, lai tiktu ievērot ilgspējīgas attīstības mērķi un jāstrādā, lai samazinātu nākotnē nabadzību, bādu un diskrimināciju un resursu nevienlīdzīgu izmantošanu pasaulē. Lielas paldies, Evī kundzei! Nākamais runātājs Adams Jārubas lūdzu. Lielas paldies! Mēs visi zinām, ka Amazonas reģions ir faktiski dabas rezervāts, kas šobrīd liesmo un viens otrs no ugunsgrēkiem ir uzsākts tīši, lai atbrīvotu teritoriju, un tur varētu pēc mežu nodekšanas iekārtot ganības un tam līdzīgi. Mums ļoti uzmanīgi jārīkojas, kad nākam klajā ar dažādiem eh, viedokļiem. Mēs, protams, zinām, ka Mērkusar tirdzniecības nolīgums var un tam vajadzētu tikt izmantotam, lai mēs nāktu klajā ar dažādām prasībām, kas ļautu pārliecināties, ka attiecīgās valstis ievēro savas saistības, tos starp arī Parīzes vienošanās ietvaros. Mums jāpārliecinās ka noteikumi patiešām tiek arī ievēroti attiecībā uz ilgspējīgu attīstību. Tāpat laikā jābūt ilgspējīgiem kritērijiem arī no ES puses attiecībā, piemēram, uz mm, lopu audzēšana šeit, nu, kā Francijā, Polijā un citur. Mēs ļoti labi zinām, ka tiek investēti no šīm valstīm tūkstošiem eiro eh, šai Amazonas reģionā tādos projektos, kas faktiski neievēro visus ilgspējības kritērijus un līdz ar to noved pie meža noplicināšanās. Mums ir jābūt efektīviem no visām pusēm. Kaut kas jādara uh, apkarojošos Amazonas ugunsgrēkus, bet vienlaikus jāpārliecinās, ka mēs neveicinām negodīgu konkurenci lauksaimniecības uh, politikas ietvaros un nu, beig beigās iestā... atļaujam arī tādu produkciju, kas neatbilst kvalitātes standartiem. Lielas paldies Jārūpas kungam. Nākamais runātājs Katī Pīrī. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji godātie kolēģi. Šie briesmīgie meža ugunsgrēki pavērsa mūsu acis Amazonas baseina reģiona virzienā, un tur ir tik ārkārtīgi daudz vietējo cilvēku. 350 etniskās grupas eh, tur dzīvo kopā, 60 no tām joprojām izolētā vidē, un tās visas ir lielā mērā atkarīgas tieši no mūža meža savai, savas eksistences nodrošināšanā. Bet šobrīd viņu dzīve tiek apdraudēta. Valdība un valsts vēlas kapitalizēt visus šos mežu resursus, tādējādi um, liekot naudu savās kabatās, bet apdraudot cilts, izsērtot uh, eh, kokus un tā tālāk. Šie ugunsgrēki nav nekāda nejaušība. Viņi viņi tiek pie, radīti, aizsākti tīši, lai atbrīvotu zemi, lauksemniecību un tā tālāk. Un kopš Bolsonaro stājies pie varas grožiem, šo ugunsgrēku skaits un apjoms pieaudzis, uh, un ciltīm arvien vairāk nāks atstāt savas senču zemes. Vietējie, vietējo cilšu at, aktīvisti protestē pret visām šīm um, diskriminējošajām politikām, bet jāsaka, viņu protesta saucieni nonāk pie kurlām ausīm. Mums ir jāiestājas par viņiem, mums jāizmanto gan sava ekonomiskā vara, gan arī ārpolitikas instrumenti, lai aizstāvētu šo cilšu vajadzības, bioloģisko daudzveidību mūsu planētu kopumā. Un noslēgumā gribu uh, atsaukties uz Markus Majoruna teikto, kas ir Marces cilts pārstāvs. Viņš teica, mešs nav mums vietējams ciltī valstīm vien mešs ir domāts pilnīgi visiem. Paldies! Kītos, Liels paldies, saka priekšādātāja. Nākamais Antonijs Huks. Huk. Liels paldies priekšādātāji! debesis pār savu paulo kļuvušas melnas, tāpēc, ka tās ir pilnas dūmiem no Amazonas ugunsgrēkiem, un šie meža ugunsgrēki notiek reģionā, kas ir pas planētas plaušas. Vietējās ciltis, kas tur dzīvo, vēlas tikai pašu pamatu, pašu vienkārši, pašas vienkāršākās tiesības, lai viņus liek mierā, bet šie ugunsgrēki iznīcina viņu mājas. Daudzi Dienvidu Austro Anglijā sazinājušies ar mani, uztraucoties par šo situāciju. Lielbritānijā parlamenta darbība apturēta, bet mēs kā parlaments taču joprojām varam runāt runāt. Brazīlijas tautsēmniecība auga augumā, IKP uz personu ir pieaudzis par gandrīz 25% desmit gadu laikā. Un nu dien, vai Merkusur nolīgums vispār var turpināt darboties šāda veida Ellas uguņu kontekstā? Bolsināru, ja jūs nodedzināsiet šos mūža mežus, jūs nodedzināsiet arī Brazīlijas iespējas īstenot sadarbību ar Eiropu. Nav jānodedzina meži, lai padarītu valsti bagātu, bet ir nepieciešams piekt punktu šiem mežu ugunsgrēkiem, lai glābtu glābt mūsu planētu. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Kolēģis Kota Keito vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu. Vai esat gatavs uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Kolēģis Kota Keito, lūdzu, jums vārds. Pusotru, pusminūte. Mēs sagatavojām pārpartiju vēstuli komisārai Malstrēmai, to parakstīja daudzi šai parlamentā, un tur vērsām uzmanību uz eh, Bolsināro eko pre, noliedzošajām poli politikām un teicām, ka to nedrīkst pieļaut. Šajā brīdī Lība grupas deputāti šo vēstuli nepam, neparakstīja, tāpēc gribu Huka kungam baicāt, vai viņš ir gatavs jau šobrīd iestāties pret šo Markasuru nolīgumu ar Brazīliju, ja tajā netiks iekļauts attiecīgās normas par vidas un cilvēktiesību aizsardzību. Priekšsādātāji, es nezinu, neesmu informēts par šo vēstuli, par kuru runāja nu pat mani kolēģi, bet es domāju, šis jautājums ir pārāk sarežģīts, lai varētu atbildēt ar vienkāršu jā un nē un vienkāršu vēstuli. Tur jāiedzinās detaļās, bet es katrā ziņā iestājos par to, ka tirniecības līguma ietvaros ir jāveicina cilvēktiesības, liberāls vērtības, taisnīgums un arī vidas aizsardzība. Thank you, kolīga. Paldies, kolēģi Huk. Tālāk došu vārdu Annai Kavacīnī uz pusotru minūti. Lūdzu. Jā, yeah, thank you, President. Paldies priekšādātājiem. Amazone deg, un katru minūti mirst kāda daļiņa no planētas plaušām, un Brazīlijas ekstrēmlabējais prezidents Bolsonaro ar savu politiku vēršas pret Parīzes vienošanos, pret cilvēktīcībām, pret vietējām ciltīm, un e, viņš faktiski veicina šos iznīcinošos ugunsgrēkus. Bet arī Eiropas šeit, politikai šeit jāuzņems atbildība. Pagājuši gadu vien es 60 tūkstoši tonas etanola importē no Brazīlijas, ļoti daudz gaļas tā, un tā tālāk un tā joprojām. Un tieši šī tirzniecība katru dienu vienlaikus arī kaitē dabai eh, šai reģionā. Zeme burtiski deg zem mūsu kājām, bet mēs šos ugunsgrēkus vēl tikai pātrinām. Mēs vēl vairāk pieprasām metanolu, vēl vairāk lielo bugaitus, un tas nozīmē, ka tur šo ugunsgrēku tikai vērsīsies plašumā, un Bolsonaro un viņam līdzīgiem mums teiks tikai paldies par to. Nē, mums ir jāuzņems atbildība jau šobrīd par mūsu planētu un par klimatu protesti, ko piedzīvojam uz ielām, piemēram, globālais klimata streiks skaidri un gaiši parāda, ka mums kā parlamentam jāuzņems atbildība. Mums ir jāpieliek punkts Merkusur nolīgumam un ar arī šiem mūsu preču piegādātājiem jāliek uzņemties vienādi standarti, kas ļaut vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs, e, mums ir jāpārliecinās par taisnīgu globālismu. Ir pienācis pēdējais laiks rīkoties. Paldies! Lies paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais Mārtiņš Bušmans. Lūdzu. Lies paldies priekšsēdētāji. Jau nedēļām dzirdam kā burtiski zibenīgā ātrumā deg šie meži Amazonē. Tāpat laikā nu, mēs importējam lielopu gaļu no turienes teritorijām, un lai šos lopus audzētu, ir vajadzīgas šīs teritorijas. Meži nevar atjaunoties zibe, tik zibenīgi kā nodeg, tam vajadzīgs ilgs laiks, nemaz nerunājot par to, ka tiek aicēts vietējām ciltīm. Šie au, augu daudzveidība, cilvēki tur mirst, iet bojā dūmos, un, protams, ka CO2 nokļūst atmosfērā. Mēs runājam par milzīgiem kaitējumiem, mēs runājam par ekosistēmas iznīcināšanu. Tas faktiski ir ekocīts nu, ja genocīds, kāda noziegumi un tā tālāk tiek uzskatīti par noziegumiem, kas jāskata ANO, tad arī ekocīds būtu kā tāds jādefinē, bet tāpat laikā ASV, Ingl Anglija, Francija un Nīderlanda ekocīdu faktiski no šāda veida noziegumu sarakstu vēlas svītrot. Nu, un sekas, protams, ir katastrofāls vides noziegumi netiek faktiski nu, tikai sodīti ar nelieliem nozied, nu, tādiem sodiņiem, bet tas jau lielajiem koncerniem ir viens spļāviens jūrā, un tam ir jāpieliek punkts. Paldies! Liels paldies Bušmarkungam. Nākamais runātājs - Kristofs Hansens. Liels paldies priekšādātāji! Šovasar planēta bija liesmās, mežu, mežu ugunsgrēki iznīcināja mežus Amazonē, Āzijā, Āfrikā, Eiropā bija trīsreiz vairāk meža ugunsgrauku nekā laikā no 2018. gadam katru gadu, un Arktikas reģionā degošā kūdra liek mums rīkoties ļoti strauji. Mums jāvēršas pret šo katastrofu, kas ir katastrofa cilvēcei pat globālā līmenī. Tā vietā, lai vainot šeit tirniecības nolīgumus, ko, kā to darīja Žadokungs, kurš tagad pēc savas izrādes jau ir devies prom, mums vajadzētu šo steidzamības momentu izmantot, lai virzītu uz priekšu debats par to, kā labāk izlīdzvarot tirniecības politiku, lai eksportumētu mūsu vidas standartu un cīnītos pret klimatu pārmaiņām. ES Merkusur asociācijas nolīgums slēgšanas izredzes piedāvā lielisks iespējas palīdzēt Brazīlijai turēties pie saistībām Parīzes klimata nolīguma ietvaros, kā piemēram atjaunot un no jauna apmežot 12 miljonus hektāru teritorijas un panākt nulle nelegā, nulles līmenī nelegālo mežu noplicināšanu. Tā, ko tu teici, Pēters Līze. Tirniecības politika jau nav nekāds, nekāda burvina uņa, ar ko visu atrisināt, bet tā jāizmanto godīgi, piemēram, caur daudzpusējām vienošanās tekstiem par vides jautājumu jautājumiem, un mūsu rokās ir iespēja domāt par dažādiem pasākumiem, kā piemēram uzraudzības un certifikācijas schēmām. Nav te jāvaino vienam otru, bet jārīkos uz priekšu vajadzīga sadarbība. Nedrīkstam ļauties eh, panikai un padoties, bet šai pārliecībai par to, ka šo cilvēku um, radīto katastrofu var novērst, um, ir jākāpa mums kā vadlīnijai. Paldies Hansen kungai. Nākamais runātājs Jute Gutelanda, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Mešs nodrošina pasaulē gaisa esamība. Mešs ir pasaules plaušas, un tas ir fundamentāli svarīgs mūsu nākotnē, lai mēs varētu arī nodrošināt pārreiz ilgspējīgu nākotni. Mēs zinām arī to, ka meža augošie koki absorbē Uh, oglekļa dioksīdu, un uh, tam ir fundamentāli svarīga loma, uh, lai mēs varētu sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, bet mēs zinām, ka No otras puses, arī jaunās tehnoloģijas ir ļoti svarīgas šo pasaules plaušu mehānismu nodrošināšanā. Mēs zinām, ka Amazonas mūža meža ir ārkārtīgi svarīgi, un Tas nav tāpat vien, ka uh, Amazonas mūža mežs sauc par pasaules, par planētas plaušmām. Šis uh, mežs absorbē divus miljārdus tonnu CO2 gadā. Jūs uh, dzirdējāt gluži pareizi. Tie ir 5% no pasaules kopējā emisijā. Tātad tas ir viss svarīgākais resurss, lai mēs ar tā palīdzību varētu panākt Parīzes vienošanās mērķus. Un, um, lai mē, mūža mēs spētu to veikt, tad ir jāsaprot, ka ja tas tiek atbraudēts, tad mums ir jārīkojas atbildīgi un jānodrošina, lai mēs darītu visu iespējamo un aizsargātu šos mūža mežus. Paldies! Paldies uh, Gutelandes kundzei un uh, tagad uh, Stefans Bižū nākošais runātājs vienu minūtu lūdzu. Priekšsādātājs kundze, dārgie kolēģi, es eh, esmu no Francijas eh, attālinātām teritorijām un eh, mēs saprotam, ka Amazonē, Amazonas mūža mežos cilvēkus apdraud šie ugunsgrēki. Un ir 300 tūkstoši eiropiešu, kas dzīvo Franču Vajānā. Un Tātad mums ir kopīga eh, teritorija, kopīga robeža ar eh, Brazīliju, kurā notiek šie ugunsgrēki, un tas mums dod zināmu pienākumu arī un atbildību aizsargāt Amazonas mūža mežus. Kā jau tika teikts, eh, protams, ir jārīkojas ļoti ātri, jautājums ir steidzams, bet nepieciešami skaidri parlamentāri strukturāti un uh, noteiktības pilni koordinēti pasākumi. Tātad tas ir tāds saskaņotības un efektivitātes jautājums. Mēs prasam, lai jūs izmantot visas jūsu rīcībā esošās sviras, lai attiecībā uz Amazonas reģionu mums būtu stratēģija un lai mēs izstrādātu, nostādītu prasības, lai tiktu uh, realizēti ilgspējīgas attīstības mērķi un uh, lai tiktu ievērots šis bioloģiskās daudzveidīgas uh, trauslums un tāpat arī arī, lai tiktu domāts par vietējām ciltīm, iedzīvotājiem, par viņu senču mantojumu un, protams, ievērojot to visu arī Parīzes nolīguma kontekstā. Paldies! Paldies Bežū kungam un nākājušais ir Eikaut kungs. Lūdzu, vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka visi bija šokēti redzot to, ko mēs esam pieredzējuši Amazonas džungļos. Merkasūra Tirzniecības līgums, jā, it kā paredzēts, lai mēs uzlabotu tirzniecību starp, piemēram, Brazīliju un Eiropu, bet runa nav par vainošanu. Tas ir jautājums maniem tautspartijas kolēģiem. Es tiešām ieteiktu jums izlasīt, kas tur rakstīts. Ja mēs eh, domājam par eh, megu izciršanas novēršanu, tad izlasot Merkusūra vienošanos, jūs redzēsiet, ka kaut kur tikai uh, sadaļā par tirzniecību un ilgspējīgu attīstību ir rakstīts kaut kas tāds sīkiem burtiņiem - veicināt tirzniecību Uh, no ilgspējīgiem mežu reģioniem un uh, iekļaut uh, vietējos iedzīvotājus un ciltis, viņus informēt, tā tad ir tikai veicināt, atbalstīt, bet viss pārējais Merkusur līgums ir ārkārtīgi saistošs, tādā saistošā aiztamieksmē. Tas nozīmē, ka šis tirzniecības līgums ļoti tāds dīvainas prioritātes izvirz, tā tad vairāk tirzniecības, uh, Bet runājot par ilgspējības aspektu, tur tikai veicināt un atbalstīt. Tāda lūk, tur ir uh, valoda, tāda termina. Un tāpēc man ir jautājums komisijām padomē, vai jūs tiešām vēlties mainīt šo valodu, šos vārdus, lai uh, šīs ļoti tās vājās sadaļas uh, pašreizējā Merkusur līgumā, lai tās kļūtu par stingri saistošām, kā um, teksta pārējā daļa. Paldies Aikaut kungam un Emanuels Morel kungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsādātāji. Mēs, mūs visus uh, šokē šī situācija Amazonē. Bet nepietiek tikai ar nosodīšanu un žēlabām, ir jāsaprot arī iemeslus un jāizdara arī politiski secinājumi. Viens no pirmajiem iemesliem ir uh, Bolsonaro kriminālā politika. Viņš eh, principā cīnās pret eh, vīdes organizācijām, kas eh, sagrauj dzīves apstākļus vietējiem iedzīvotājiem un izmanto arvien vairāk toksiskus pesticīdus. Un tāpat arī biznesa intereses Brazīlijā. Tātad, nu, lai notiktu eksports un līdz ar to viņiem nepieciešams vairāk zemes sojas audzēšanai, īpaši sojas audzēšanai, bet mēs arī esam tā kā liekuļi. Uh, Eh, jo te jau ir tik teikts, ka eh, Merkusur līgums, nu, tas principā tāds kā joks, principā tāds ļauns joks. Realtāte ir tāda, ka eh, Merkusur līgums paredz vairāk cukura, etalona, e, etanola, vairāk gaļas, un tas viss dod tādus milzīgus stimulus meža izciršanai. Tas ir tiešām klimaticīda teksts, kolēģi. Nu, tad būsim loģiski koordinēti, ja jūs paužat žēlības par šo situāciju, nu tad atsakieties no Merkusur līguma. Paldies eh, eh, Morel kungam un tagad eh, Tot Edina lūdzu. Okay. Köszönöm a szót. Évek óta látjuk. Paldies, priekšsādātāji. Mēs jau redzam, cik graujoša ir šī mežugunsgrēku ietekme un sekas. Amazonas reģions ir katastrofas situācijā. Tā ir smaga katastrofa. Domāju, ka tas ir Eiropas Savienības pienākums nodrošināt finansiālu un eh, tehnisku palīdzību visiem, kam tā ir nepieciešama. Domāju, ka runājot par mežu izciršanu, mums jāsaskata visus komerciālos un citus iemeslus, kāpēc tas notiek. Man bija prieks redzēt, ka Eiropas komisija apsver mežu aizsardzību, tātad izvirzīt to kā savu prioritāti. Uh, Runāt par komisijas paziņojumu, manuprāt, ir svarīgi visu arī attiecīgi realizēt, īstenot un, un tam nepieciešams pievienot arī attiecīgu pamatojumu un līdz ar to arī veikt eh, darbību. Šis ir globāla rakstura jautājums, ir jāpārtrauc mežu iznīcināšana, tāpēc Eiropas Savienībai un dalību valstīm vajadzētu stādīt jaunus mežus Ungārija uzskata to par prioritāti un šogad esam paredzējuši līdzekļus divkārt lielākus eh, mežu atkal stādīšanai. Paldies! Kītus, edustaja Tot. Lielas paldies! Nākamais runātājs Burkhardt kungs. Lūdzu, jums vārds. Lielas kundze, paldies priekšādātājiem! Meža ugunsgrēka Amazonē tiešām nav tikai tāds dabas, tāda dabas katastrofa un rez, dabas darbības rezultāts. Nē, tas nāk kā rezultāts visai tā ir cimniecībai, tam politikam, ko īstenojam, tāpēc, ka mēs nepietiekam aizsargājam um, iespējas dabiskā veidā visu audzēt, un līdz ar to mums jāuzņems līdzatbildība par to visu. Un komisija to savā paziņojumā par starptautisko meža aizsardzību arī runā. Nu, tagad jāpāriet pie darbiem. Ja vēlamies rīkoties nopietni, tad mums nevajadzētu balsot par perkusuru nolīgumu. Un mums nepieciešams uzņemties saistošas e, nolīgumus par pasaules mežiem. Bolsināro ļoti labi savus um, no, nolūkus parāda, bet jāsaka, ar to vien jau nepietiek, ka mēs tos nepieņemam. Tāpat laikā mums visiem draud klimata katastrofa. 2020. gads um, nu, ir tas brīdis, kad mēs kā es varēsim pierādīt savu darboties vēlmi, jo mums būs jādomā par to, kā tālāk pildīt Parīzes vienošanās saistības. Atkal miljoniem jauniešu iziet ielās, tāpēc, ka viņi vēlas dzirdēt no mums nevis vārdus, bet gan redzēt to, ka strādājam, ka darbojamies. Nu, nepievilsim viņus. Kītos, Erustija Burkhardt. Ja sitten... Paldies, Burkhardt kundze. Un tagad uzstāsies Rīgas kundze vienu minūti. Paldies, priekšsēdētē. Es esmu priecīgi redzēt, ka jūs vadāt šīs debats. Paldies arī komisāram Velskungam kurš iespējams piedalās pēdējās debatēs ar mums. Amazonas meža dēk šī liesma posta planētas vislielāko mežu, padara diskusijas kaismīgas un liek aizvilties diplomatiskajā attiecībā. Un, kad deg Amazonas meži, tad smok nost vesels reģions un no tā cieši visa pasauli. Atbildība par šo katastrofu, mēs jau teicām, smagi uztas uz Bolsonaro un Morāls valdību pleciem. Tas ir briesmīgi saburtais loks. Vēl nesen šie mēži uztvēra sevī oglekli, bet tagad tie to izplata piesārņo atmosfēru ar CO2, kur tie gadsimtiem bija glabājuši sevī. Un galvenokārt tieši mēs esam tie, kas importē preces, kas izraisa atmež, atmežošanu, palmu, eļu, kakao, kukurūzu, koksni, gaļu un, protams, arī Brazīli, Brazīlijas soju. Viens no desmit pro, pro, produktiem saistībā ar atmežošanu tiek tieši izplatīts Eiropā. Tā tad ir vajadzīgas, eh, vajadzīga darbība daudzās, daudzos līmeņos. Mums ir jāpieprasa eh, marķējums eh, Eiropas Savienībā, kas veicinātu to preču noietu, kas neizraisa atmežošanu. Paldies, Rīsas kundze. Nākošā runātāja ir Tusānas kundze. Viena minūte. Merci, madame la présidente. Paldies priekšstādātā, dārgi kolēģi! Amazonas meža deg, un šī liesma, kas deg, uh, nopors mūsu pēdējās uh, eh, barikādas pret klimata izmaiņas, izmai, izmaiņām. Un te uh, nozīme ir, ne, ir arī mūsu rīcība. Amazonē tiek uh, nopostīti meži peļņas vārdā neskatīsimies ar tādu skatu, kā mēs nebūtu vainīgi. Šīs lauksēm, šie lauksaimniecības uzņēmumi vai ieguvs uzņēmumi ir arī no Eiropas. Un šos uzņēmumus šodien neviens neierobežo, neviens ne, ne, nenovēro. Tie ir lielākie piesārņot Eiropas. Eiropa, eh, pasaulē. Kā var pieļaut to, ka divi lielākie naftas ražotāji pat netiek nekādi sankcionēti? Ko tad Eiropa beig beigās darīs? jo tā ir eh, ekoloģijas iznīcināšana. Mēs vēlamies aizsargāt Eiropas dzīvesveidu. Es jums uzdodu jautājumu, kā jūs varat eh, aizsargāt tādu dzīvesveidu, kas atbilst mūsu nākotnē? Mēs taču vēlamies šeit dzīvot uz mūsu planētas. Paldies! Paldies, Tusēns kundze! Nākošā runātāja Rego kundze, vienu minūtu lūdzu. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Amazonas meži dēg. Un planētai trūkst laika. Ja mēs padomājam par katastrofas apjomu un milzīgo ekoloģisko krīzi, tad mums jārīkojas izšķiroši tagad. Ietekme ir trīsveidība, zaudējam bioloģisko daudzveidību, zaudējam mežus, lai veicinātu lauksaimniecību, arī vietēji iedzīvotāji zaudēja savu vidi un mēs redzam, ka Bolsonaro un viņa galēji labējā valdība pieņem spēkā, un viņi neskatās šo problēmu atbilstoši, atbildīgi, viņi vienkārši pakļaujas oligarhu prasībām. Eiropas Savienības finansējuma atvēlēšana nav, nebūs pietiekams pasākums, īpaši tad, ja to pārvaldīs neofašisti. Mums ir jāmaina mūsu ekonomiskais modelis. Mums ir jāpieliek punkts jāpārtrauc vienošanās ar Merkursumu valstīm. Mums jāpārtrauc imports lielopgaļai plašā apjomā no Latvijas-Amerikas. Mums jāpārtrauc šie ražošanas modeļi, kas noplicina mūsu planētu. Mēs nevaram turpināt šādu politiku. Paldies, Rego kundze! Vēlos nākt klajā ar šādu paziņojumu. Mūsu Mums ir pieteikušies 20 deputāti, kas vēlas izteikties. Eh, viss šī izteikuma ļoti svarīga un ir daudz pieprasījumu, tātad 12 pieprasījumi izteikties, kas ir ārpus jau noteiktā runātāja saraksta. Un tagad vēlos nolasīt to deputātu vārdus, kuriem tiks piešķirts uzstāšanās laiks ārpus runātāja saraksta. Šie ir šie vārdi. Um agius saliba auram eh, Andru, anteeksi joveva eh, gallagher jones eh, ja konietzna ja valitettavasti te tulette muut pet... Diemžēl turpina priekšstādātāji. Pārējiem man jāliek vilties, jo es nevaru jums dot iespēju izteikties. Tagad nākošā runātāja ir Bentelis Kunze. Jūs rīcībā vienu minūti. Godātā priekšādātāja, godātie kolēģi un klausītāji, ziņas un ainas, ko saņēmām no Amazonas reģiona, bija vienkārši briesmīgas. To daudzi konstatēja. Un ja mēs vēl iedomājamies, ka faktiski tas notiek nevien tur tālu Dienvidu Amerikā, bet arī tepat Krievijā, Siberijā, un ka tur vienkārši um, izdeg meži gabalu gabaliem un kāda ir situācija šajās teritorijās, tad mums, kā Eiropas Savienībai, jāuzdod jautājums, ko varam darīt lietas labā, lai šos dzīvībai tik svarīgos mežus un mūsu planētas plaušas saglabātu. Un atbilde ir tāda, ka Eiropas Savienībai jārunā viena, ar vienu balsi. Tieši tāpat kā tas notiek ar tirniecības gadījumu, eh, no, nolīgums slēgšanas gadījumos, mums ir jāņem vērā mm, tas, ka tieši saliedētība var liks, ļaus mums izrādīt uh, apņēmību, un arī klimata pārmaiņu apkarošanā mums jā, jāturpina attīstības sadarbība un diplomātija. Uh, Šobrīd esam jauna sasaukuma sākumā. Ja komisija tūlīt sāks darbu jaunā sastāvā, un godīgi sakot, man liekas, ka vīdes aizsardzība šajos misiju paziņojumos no Jozefa Bore, Borela Nopelēnes bija nepietiekami. Mums jāraukās uz starptautiskām uh, darbībām, un mēs nevaram šo zaļo, tā teikt, vidas draudzīgo lietu skatīt tikai šeit ēs iekšienē. Mums jāvērš tas ir uz āru, un tāpēc ir vajadzīgs to visu saskaņot arī ar līdzekļiem attīstības sadarbībai Eh, un tā tālāk un tā joprojām. Priekšādātāja runātāja pārtrauc, jūs esat pārkāpus uzstāšanās laiku. Kiitokset edustaja Ventele. Paldies. Nākošā runātāja ir Santas Kunze, un es tiešām jūs aicinātu ievērot jūs runāju atvēlēto laiku, jo ir arī citi deputāti, kuriem netika piešķirt iespēja izteikties. Santos kundze, lūdzu vārds jums. Obrigada, senjora prezidenta. Paldies, priekšstādātājs kundze. Meža ugunsgrēki Amazonas reģionā vērš uzmanību uz tiem ne tikai tāpēc, ka tiek iznīcinātas planētas plaušas, bet arī tāpēc, kā tā tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Uh, pārkāpumu pieņems spēkā. Mēs redzam, ka tiek pārkāptas uh, vietējo iedzīvotāju cilšu tiesības. Uh, eh, Viņi tur novērojama vardarbība, divi cilšu vadoņi, kas bija arī vides aktīvisti, tika nogalināti. Jūnijā tika nogalināti divi cilšu virsaiši. Un šādu aktīvistu patiesībā ir daudz, un tam ir jāizraisa trauksme mūsos, ir izskanējuši draudi viņiem, ir viņu dzīve tiek traucēta, un tāpēc arī Eiropas Savienībā jārīkojas izšķiroši šādā situācijā. Brazīlijas politiskie līderi paziņojas, ka viņi vēl vairāk veiks lauksemnieciskus un ieguvs darbus Amazonas reģionā. Tieši tāda būs viņu politika. Un skaidrs, ka tas smagi ietekmēs uh, vietēju iedzīvotāju tiesības. Eiropas Savienība nedrīkst ignorēt savus kā globālā līdera pienākums. Un Eiropas Savienībai jāizmanto visi tās rīcībā esošie globāli instrumenti, lai iestātos par Amazonas mežiem un vidi un jānodrošina, ka cilvēktiesības tiek ievērotas. Paldies! Lielas paldies, Santos kundze! Nākošā Runātāja Karsbo kundze. Priekšstādātais kundze. Amazonas meži dēga, tā ir akūta <laughs> krīze. Brazīlijas prezidents Bolsonaro ir apliecinājis, ka viņš pats atbildību neuzņemsies un šo lietu neuztver nopietni viņš arī mež, atmežošanu neuzskata par nopietnu. Gluži otrādi viņš teica, ka viņš vēlas atteikties no Parīzes vienošanās tāpat kā Trumpa kungs. Pasaule ar Eiropas Savienību ir protestējusi. Ja mēs vēlamies uzņemties atbildību par klimata izmaiņām un vēlamies sadarboties, lai nodrošinātu Parīzes vienošanos īstenošanu, tad mums ir jāglābj Amazon, izmantojot labākos instrumentus, kas mūsu rīcībā ir. ir. Tirzniecības instruments eh, starp Eiropas Savienību un Merkosūru ir svarīgs gan mums, gan Brazīlijai no ekonomiskā viedokļa, taču tas mums sniedz arī vienreizēju iespēju izdarīt spiedienu un pieprasīt atbildību no Brazīlijas, pieprasot ilgspējīgu rīcību, jo šie ir labākie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā. Lūdzu, izmantosim tos. Paldies, Kārsbaukundze. Nākošais runātājs ir Gerēro kungs. Vienu minūti, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ministrs kungs, komisā, kundze, ministr, eh, komisār kungs. Fakti ir nepārprotami. Eiropas Savienība ir lielā mērā atbildīga par Amazonas eh, mežu iznīcību, jo mēs veicinām lauksaimniecisko darbību un importējam sojas pupiņas. Tas, ko mēs ēdam, ir arī veids, kā mēs veicinām atmežošanu un meža ugunsgrāks. Tāpēc, ministrs kungs un komisāra kungs, mēs vēlētos, lai tiktu bloķēta vienošanās Amerikas un valstīm un pār, tikt pārtraukts uh, imports uh, sojas pupiņām no šī reģiona. Bet tas ir svarīgi, lai aizsargātu vietējos iedzīvotājus un bioloģisko daudzveidību. Paldies! Paldies! Gerēro kungs. Nākošais runātājs ir Polis kungs, viena minūte. Paldies, priekšstādājs kungs. Lielo bugaļas ražošana ir eh, nepārprotam lielākais iemesls atmežošanai. Tas ir cēlons šai parādībai. Protams, ka ja mēs vēlamies mazināt atmežošanu, tad mums ir arī uh, jāatsakās eh, no lielo gaļas. Taču Eiropas Savienība tagad vēl vairāk grib apludināt Eiropu ar lielo, ba, lielo gaļu no Brazīles 90% no lielo gaļas, kas nonāk mūsu tirgu, ir tieši no Brazīlijas. Savannu tagad eh, aizstāja sojas pupiņu kultivētie lauki. Tiek uzskatīts, ka atmežošana Amazonē izraisa tieši uh, lielopgaļas audzētāji. Tad kā gan Eiropas Savienība paņā, panāks biodegvielas ilgspējības uh, prasības, neizdarot izmaiņas šajos uh, līdzinējos apstākļos? Tas ir vienkārši neprāts. Paldies, Valeskungs! Nākošā runātāja ir Kulēna Oisterle kundze. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar savām tirzniecības saiknēm mēs arī uzņemamies, mums jāuzņems atbildi par šiem Amazonas meža ugunsgrēkiem, jo mēs. Uh, veicinām arī meža ugunsgrēkus, importējot lielopu gaļu un um, sojas pupiņas. Mums ir jāpieprasa meža ilgspējīga pārvaldība, izmantojot mūsu vienošanās uh, tirzniecības jomā. Un tas pats attiecas uz Parīzes vienošanos, bet uh, sankcijas par uh, noteikumu neievērošanu nav paredzēts. Mums ir jāiestājas par šo ekoloģisko bārģeru, par kur iestājāmies Eiropas parlamenta vēlēšanās. Uh, Un te Lainas kundze arī par to izteicās. Bet kā mums, kā tad mums jārīkojas? Mums ir jāaizsargā mūsu patērētāji, jāaizsargā mūsu lauksemnieki, rūpnieki, vēršoties pret ražotājiem no trešām valstīm, kas piesārņo vidi. Bet Eiropas komisija līdz šim tā nerīkojas, bet mums ir jābūt atbildīgiem arī par mežu ugunsgrēkiem Amazonas reģionā. Paldies! Lielas paldies! Osterlis kundzei! Nākamā runātāja Katlīna Van Bremt uz vienu minūtu lūdzu. Thank you, well, voorzitter. And, um... Ehm, Priekšādātāji, paldies! Priecājos jūs šeit redzēt atkal, komisāra kungs, un šīs ir ļoti nozīmīgas debatas. Gribu skaidru un gaišu atzīmēt, ka tas veids, kā šeit Eiropas parlamentā runā visas politiskās grupas, tomēr šai gadījumā dzirdam vienotu balsi par to, ka tās ir šausmas, kas notiek Amazonas reģionā. Un domāju, ka šo saliedētību, šo vienprātību Eiropas Savienība varētu izmantot, lai runātu ar vienu balsu un risinātu šo problēmu. Un tas galvenais, kas jādara šajā gadījumā, ir jāizmanto tirniecības politika un pašos pamatos jāpārdomā šīs politikas īstenošanas pasākumi. Mēs vēlamies, lai tirniecības politikā patiešām tiktu ņemt vērā ilgspējīgas attīstības mērķi, un tieši tas būs tas veids, kā pielikt punktu atmežošanai. Ir vajadzīgi ilgspējīgas attīstības eh, sadaļas Um, tās jāiekļaušais nolīgumos, un arī mums kā parlamentam ir iespēja parādīt, ka neesam visi ar pliku roku ņemami. Piemēram, varam skaidru un gaišu pateikt, arī eksante, bez diskusijām, mēs ne, nepiekritīsim nolīgumiem, kas nerunās par atmežošanas apturēšanu. Un šī meža ugunsgrēka arī, protams, jāaptur Amazonas reģionā. Tam jā, jākalpo par pamatu turpmākajiem tirniecības politikas nolīgumiem, un izmantosim savu ietekmi, lai to arī tā panāktu. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Nākamā runātāja deputāte Bilbao Barandika. Lūdzu, vienu minūti jums. Priekšādātāji, paldies. Šis meža ugunsgrēku vilnis, kas izpostījis Amazonas teritorijas un ietekmēs vietējās ciltis, ietekmēs tomēr arī mūs visus, jo tam, protams, būs tālāks eh, sekas uz tautsēmniecību, klimata pārmaiņām un mūmu planētu kopumā. Jo tā viņš šķiet, ka pašreizējie tirdzniecības nolīgumi veicina neilgtspējīgu attīstību, tāpēc gribēju Letīcijas paktu par Amazoni vēlreiz uzsvērt. To parakstīja Brazīlija un citas valstis 6. septembrī šogad šo, šī pakta ratifikācija nozīmētu, ka šīs valstis uzņems kaut kādas saistības arī startautisku nolīgumu ietvaros aizsargāt dabu un ievērot arī Parīzes vienošanās uh, saistības. Tā ir laba virzība uz priekšu, jo vēlamies, lai tiktu īstenot tāda politika, kas vērstos pret mežu ugunsgrēkiem un kas vienlaikus pieliktu punktu arī lauksaimniecības un lūpkopības uh, procesiem, kas kaitē Amazonas reģionam kopumā. Un te šajā gadījumā arī Eiropas Savienībai jāuzņem savu atbildību. Mums jāliek vērtības augstāk par mūsu ekonomiskajiem interesēm. Paldies! Nākamais runātājs - deputāts deputāto Salivana. Paldies priekšādātājiem. Mēs visi ar šausmām vērojām šovasar tās briesmīgās ainas, kur uguns plēsās cauri Amazonas mūža mežiem, un Bolsināro režīms tos pat aktiski veicināja, bet jāsaka, bez vainas nesam neviens. Globāls pieprasījums pēc ilgspējības trūkumu um, un pēc visiem šiem lielo pagaļas produktiem faktiski ir bijis par iemeslu šiem ļoti katastrofālajiem mežu ugunsgrākiem. Priecājos, ka Mēs šajā gadījumā nebaidamies izmantot tirniecības politiku un cita veida politikas un atmaskojam tās, kas ir bijušas par cēloni šiem ugunsgrēkiem. Mums ir jāvērst pret valdību, kas e, neievēro tiesiskumu, kas vēršas pret NVO un pārkāp starptautiskās saistības. Jāsaka, ar tādu valstu vienošanās mēs nevaram slēgt. Te tiek e, izplatīti arī dažādi safabricēti um, argumenti ka sakot, lūk, ir nepieciešama attīstība, bet nē. Pirmām kārtām jādomā par to, ka šī iznīcība, kas norisinās šajā reģionā, nav pieļaujama. Ir tāpat laikā ļoti daudz darba vietu iespējams radīt, atjaunojot mežu platības, un nedrīkstam pievērsties tāda veida rīcībai, kas tikai īstermiņā dod peļņu. Tas nāks beig beigās par labu arī Brazīlijas iedzīvotājiem, tāpēc es ceru, ka mēs apstiprināsim to rezolūciju, ko šobrīd apspriežam. Paldies, saka priekšsādātāja. Nākamais runātājs ir deputāts Fernandešs lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Mums jācīnās pret klimatu pārmaiņām un šai cīņai būs vajadzīga globāli koordinēta pieeja. Meži šai cīņā arī ir ārkārtīgi nozīmīgi. Ilgtspējīga mežkopība, ilgtspējība vispār ir atslēgvārds, un tas nozīmē, ka būs jāpiemēro arī solidaritāte. Mums jārespektē Amazonas mūža meži. Tā ir milzīga teritorija, kas aptver deviņas valstis, ne tikai Brazīliju protams. Un, protams, ka šeit Eiropas Savienībā mēs arī esam piedzīvojuši meža ugunsgrēkus, tāpēc mēs varētu kalpot par paraugu, cik pārējai pasaulē eh, šo ugunsgrēku apkarošanā, nu, piemēram, manā valstī 2017. gadā piedzīvojām tieši tādu katastrofālu situāciju un daudzi gāja arī dzen bojā. Eiropas Savienībā šajā gadījumā jāpievēršas profilaksē. Tieši profilaks ir tas svarīgākais. Un nepieciešama sadarbība nepieciešamas finansējuma programmas, nepieciešama fondu izveide, kas ļautu pārliecināties, ka Amazonas reģionā un arī citos meža reģionos tiek ievērotas cilvēktiesības, ka mēs īstenojam ilgtspējības mērķus. Un tā ir mūsu visu atbildība. Paldies, saka priekšsādātāji. Nākamais runātājs - deputāts Luēna uz vienu minūti. Labu pēcpusdienu visiem! Godātie kolēģi! Mēs sastopamies ar tādu realitāti, kur konstatējam, ka mežos bioloģiskā daudzveidība tiek iznīcināta atmežošanās rezultātā. Dzirdējām, ko teica Somijas prezidentūra. Mums ir jāuzņemas līderība šajā gadījumā. Nedrīkstam vienkārši no, visu vērot no malas. Mums ir jārēģē uz notiekošo. Mums ir jāveicina ilgspējīga attīstība ņemot vērā, kāda lauksaimniecības praksa tiek šajā reģionā piekopta. Visi tie lauksaimniecības produkti, kas nāk kā rezultāts meža noplicināšanas un atmežošanas rezultātā, būtu jāaizliedz mūsu tirgos. Un mēs kā parlaments šo pēcpusdienu esam uzsākuši cīņu pret kli, tiem, kas noliedz klimata pārmaiņas cita starpā. Un tā ir cīņa, ko varam vinnēt, ja esam konsekventi savā rīcībā un nepadodamies. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs - deputāte Katainen. Lielas paldies, priekšādātāji! Meža ugunsgrēki mums kārtējo reizi atgādina par to, cik svarīgas ilgtspējas attīstības sadaļas, piemēram, Merkosor nolīgumā, svarīgas ir arī Parīzes vienošanās saistības. Mums jāpārliecinās, ka Merkosur nolīgums tiek īstenots, un tas notiek atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības principiem. Tiek ievēroti tie standarti, par ko esam vienojušies, un mums ir jāpamato tirdzniecības darbība uz tiem noteikumiem, kas būtu izdevīgi abām pusēm. Nesenais komisijas paziņojums skaidri un gaiši parāda, ka atmežošana ir aktuāla problēma. Nu, gan ne tik daudz Eiropā, kā citur. Lielākoties dalībvalsts īsteno atbilstīgu mežsēmniecības politiku, mežus atjaunojot, bet šeit parlamentā mežsēmniecības politika netiek pietiekami koordinēta. Nu, tā, piemēram, nesaņemam pietiekami svaigi informāciju, netiek atjaunota stratēģija mešēmniecības jomā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš. Paldies! Nākamā runātā, nākamais runātājs - deputāts Holmgrēns. Lielas paldies priekšādātāji! Pagājušajā nedēļā man bija iespēja tikties ar diviem pārstāvjiem no kādas cilts Amazonas reģionā, kas bija pieredzējuši, savām acīm redzējuši, kā viņu ciemu iznīcina mežoguns grēks. Un mēr viņiem vienojamies, ka šī cīņa ir mūsu kopīgā cīņa. Amazonas reģions joprojām deg un Bolsināro draud, ka atstās Parīzes vienošanos, atkāpsies no tās tā vietā, lai gluži otrādi vēl tikai pastiprinātu saistības. Un šāda veida rīcībai jāpieliek punkts. Tieši šie mūža meži ir viens no delikātākajiem, riskam pakļautākajiem eh, elementiem kopējā planētas sistēmā. Mēs nedrīkstam prioritāte likt uz, piemēram, sojas un gaļas importu, ja šāda veida imports apdraud mūža mežus. Ja slēdzam jaunu tirniecības nolīgumu, tad tādā gadījumā jāpieprasa no Merkusur valstīm ievērot atbilstīgus principus. Un te nu gribu vaicāt komisijai, kā tā pārliecināsies, ka dalība valstis varēs atbilstīgi izdarīt šo izvēli starp mūža meža aizsardzību vai, piemēram, atteikšanos tad no tirniecības ar ES, ja tā ir tik nolikt šādas izvēles priekšā. Paldies! Paldies, Holmgrēna kungs! Nākamais runātājs um, deputāts Bernhulbers uz vienu minūti. Paldies priekšādātājiem! Kopš gada sākuma novērojam, ka Amazonas reģionā 6000 kvadrātmetru meža jau ir nodaguši. Nu, tas nozīmē 8% no manas dzimtenes, no Austrijas. Tā ir milzīga teritorija, kā jau komisārs teica. 80% šī mūža meža faktiski nu, tiek nodedzināta, lai atbrīvot vietu lauksaimniecībai. Rod šīs milzīgās lauku saimniecības, e, kas, protams, arī nevar vairs nekādā veidā būt atbildīgas atbilstīga konkurence mūsu lauksaimniekiem. Nedrīkstam kā Eiropa raugoties, raudzīties uz to, kā šī mūžmežu struktūra un sistēma izput un to pat atbalstīt mēs, protams, varam ievērot vidas aizsardzības mērķus šeit, bet vienlaikus tad mēs importējam šo lielopu gaļu, kas savukārt netiek ražot atbilstīgi standartiem. Pie šādiem apstākļiem, eh, ja situācija turpināsies, tad drīz vien uh, Brazīlijai nāksies izjust ļoti smagas sekas. Un es domāju, ka mums ir jādomā par lielo gaisa aizliekšanu no šīm valstīm, tieši tā kā padomu to ir likus priekšā. Paldies! Lielas paldies Berhuber kungam! Nākamā runātāja Patricija Toija, lūdzu. Grācija, prezidija. Paldies, priekšsēdētāji! Amazona deg! un uh, deg uh, zeme, kas uh, ražo 20% skābekļu, ko elpojam, deg kultūras mantojums, cieš ciltis un viņu dzīvot spēja, un to visu ir radījuši cilvēki, līderi, kas ļaunprātīgi izmanto ienākumus saviem nolūkiem. Mēs te runājam par veco kapitālismu bez ilgspējības. Ir izteikumi eh, iedzīvotāju, vietēju iedzīvotāju valodā, kas runā par tādu, nu, eh, dzīves eh, viedumu, un šo dzīves viedumu mums jāsaprot, un tas ir jāīsteno arī savā Eiropas Savienības politikā. Un man rodas jautājums, kāpēc mums nav mm, drosmes pārskatīt arī Merkusur vienošanos, lai mēs stingrākus ilgspējības kritērijus tur iekļautu, un kāpēc mums nav drosme teikt, ka tā nedrīkst rīkoties, ka, piemēram, kādai valstī, kas vēlas attīstīties, vai viņiem ir tiesības saviem mežiem. Mēs nedrīkstam uh, dot savu ieguldījumu mežu iznīcināšanā. Kītos, Erustijā, Toja. Lielas paldies Patricijai Tojai. Nākote, nākamā runātāja deputāte Mets. Priekšādātāji, paldies! No 90. līdz 16. gadam esam zaudējuši 1,3 miljonus tūkstošu mežu. Un Tas nozīmē, nu, apmēram 800 futbola stadionu kopumā stundā. Tā ir milzīga teritorija. Šī zeme aiziet pēc tam la lopkopībai, lauksaimniecībai. Te runājam par ģenētiski modificētu pārtiku. Uh, kas, nu, kur tiek izmantoti pesticīdi un tā tālāk. Un ko dara Eiropas komisija? No vienas puses tā ierosina lūk šādu mežu aizsardzības stratēģiju un uh, mežu atjaunošanu, bet tāpat laikā KLP ietvaros šādu intensīvu lauksaimniecību tiek tikai veicināta. Komisija uh, Mums tāpat laikā ierosina lūk noslēgt arī brīvās iniciatīvas nolīgums ar Merkosuru valstīm, kas situācija vēl tikai pasliktinās. Amazone jau nedēļām deg un skaidri redzam to, piemēram, no kosmosa satelītiem, bet par to mums jāuzņemas arī atbildība. Mums ir jābūt saskaņotiem, konsekventiem savā rīcībā. Ja vēlamies vērsties pret atmazo, atmežošanu, tad mums vajadzētu visu iespējamo, eh, lai apturētu to, ka Bolsonaro upurē mūža mēžus uz lauksaimniecības un lopkopības altāra. Paldies! Lielas paldies kolēģiem Mets. Nākamajā runātāja deputāte Spirrakī lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji. Visi šeit, eh, šajā telpā prasa veikt pasākums, lai mēs glābtu Amazoni, jo, e, ja kaitējums būs vairāk kā 30% mūža mežiem, tad to vairs nevarēs e, pagriezt atpakaļ. Bolsonaro e, administrācija neīsteno plānu kārtīgai attīstībai. Viņš piever acis šai mežu iznīcināšanai. Merkusur un Eiropas Savienības vides vienošanās ir ļoti svarīgi, lai mēs aizsargātu Amazonas mežus. Simfonija. Tā ir vienošanās par taisnīgu tirzniecību, tā ir saistīta ar eh, Parīzes vienošanās un patiesībā tiek aicināta Brazīlija 12 eh, tūkstoši hektāru mežu glābt. Mums eh, tomēr bija mums nav nekādu piespiedu pasākumu sankciju ne Āfrikai, ne, ne Sibēri, Sibirie, bet attiecībā uz. Eh, bet attiecībā uz eh, Latviju Ameriku gan ir runātājs. Pirmā kundze tiek pārtraukta, tagad eh, Metsolas kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies! Pēdējo nedēļu laikā pasaula šausmām ir vērojis, kā milzīgi ugunsgrēki aprīja meža teritorijas Amazonas, Sibīrijā un tā tālāk. Uh, Ehm, notiek milzīgas eh, klimatiskās izmaiņas un meži tiek izcirsti tādos apmēros kā nekad. Pasaules plaušas eh, piepildās ar dūmiem. Tagad esam pārgājuši no steidzamas situācijas jau uz katastrofas situāciju. Pasaule ir pelnījusi labākus eh, aizsardzības pasākumus, kā tikai rakstīšana Twitterā. Visa sistēma ir pilnīgi nederīga. Mēs, mūsu vienreizējās lietošanas sabiedrība un politiskās ambīcijas tam visam būs traģiski ietekme uz mūsu bērnu un viņu bērnu veselību. Pierādījumi rāda, ka tas, kā veidā mēs patērējam savus dabas resursus uz planētas, tas ir neilgtspējīgi, mums ir nepieciešama drosme pieņemt drosmīgus lēmumus. Uh, attiecībā uz plasmas mums ir izdevies aizliegt dažus no ļaunāk piesārņojošiem produktiem, bet ir jāiet tālāk, un Eiropa ir spējīga būt globāls līderis šajā jomā. Grēta Thunberga pauda uh, savu balsi, viņa runāja par paniku, tas ir pamatoti, un uh, tagad uh, mums ir nepieciešama drastiski spēcīga darbība. Paldies! Paldies eh, Mecels kundzei un tagad pusotra minūte Evrens kundze. Paldies priekšsēdētāji. Situācija Amazonē ir katastrofika. Bet eh, šis atmežošanas, eh, šī atmežošanas sērga ir visas pasaules mērogā, un kopš jūlija vien Indonēzijā arī pavisam klusām deg meži. Tas nav paciešams. Nav nepieciešams tirzniecības vienošanās, eh, lai mēs cīnītos pret šādu mežu iznīcināšanu. Un, eh, ja mēs neveiksim nekādus saistošus pasākumus, eh, kā ar Merkosūru, tam būs ļaunas sekas. Ir jāpaplašina šis debatas, ir nepieciešams panākt mm, tirzniecības vienošanos un to stingri īstenot. Un jārīkojas ļoti ātri. Attīstības palīdzība ir vislabākā svira īstermeņā. To varētu labāk izmantot kā tādu kā stimula spiediena punktu uz tām valstīm, kuras um, pievarāts uz šo mežu iznīcināšanu. Jādomā arī par lauksaimniekiem, kuriem bieži vien nav nekāda izvēle. Viņiem vienkārši ir jāpaplašina savas platības uz meža rēķina, ir jāmaina arī mūsu darbības paradumi un uh, nepieciešami arī lauksaimniekiem cilvēka cienīgi ieņēmumi par viņu darbu. Paldies uh, Evrāna kundzei un tagad Varmborn kungs. Uh, lūdzu. Paldies, eh, priekšsādātāji! Pagājušā vasarā mēs eh, cietām no meža ugunsgrēkiem Zviedrijā. Dalībvalstu atbalsts bija ārkārtīgi svarīgs. Mūsu poļu draugi uh, nosūtīja 139 ugunsdzēsējus mums palīgā. Meža ugunsgrēki visā pasaulē ir milzīga problēma cilvēkiem, tāpat arī dzīvniekiem un visai vidē kopumā. Es saprotu, uh, un jūtu līdzi Brazīlijas iedzīvotājiem. Bet eh, pasaulē tāpat laikā nenotiek eh, runas par to, ka vajadzētu pārtraukt tirzniecību ar Zviedriju, tāpēc, ka viņiem dega meži. Tā ka es domāju, ka eh, tagad nevajadzētu izmantot šo situāciju kā tādu katastrofu, lai pārtrauktu tirzniecības līgumu starp Brazīliju un uh, Eh, tad Merkusur līgums ar Brazīliju mums, nu, līguma pārtraukšana tā nepārtrauks eh, ugunsgrēkus. Gluži pretēji, Merkusur līgums eh, liks spiedienu uz Brazīliju un citām valstīm ievērot Parīzes līguma mērķus un strādāt, lai viņiem būtu ilgspējīga lauksaimniecība. Mums ir jāizmanto šis stimula mehānisms, lai veicinātu uh, labklājību un ilgspējību, nodrošināt labāku ekonomisko izaugsmu, kas nozīmē, ka pakalpojumi un preces kļūs lētāks. Tāpēc mums ir jāveicina visas dalībvalsts un visi uh, kolēģi šeit parlamentā, lai viņi dotu savu ieguldījumu un lai pēc iespējas ātrāk tas tiktu ratificēts. Paldies! Paldies eh, kolēģim Varbornam, un tagad nonākam pie brīvā mikrofona sadaļas. Hautals kundze. Kā jau teica Hautals kundze, mēs redzējām, ka ir septiņi pieteikušies uz brīvā mikrofona procedūru, un centīsimies viņiem visiem dot arī vārdu. Pirmais runātājs. Priekšsādātāja komisāra Vēla, Es eh, Sākšu ar vienkāršiem faktiem. Amazonas meži ražo 20% eh, skābekļa, kas ir pasaulē atmosfēram. Vairāk kā miljons eh, vietējo iedzīvotāju šobrīd ir apdraudēti. Mežu iznīcinošie ugunsgrēki ir dedzinājuši Amazonu jau desmitiem gadu. Ugunsgrēku skaits ir palielinājies par 85% pašreizējās Bolsonaro valdības laikā. Amazona nav vienīgais reģions, kas tiek sagrauts, iznīcināts Tie nav parasti ugunsgrēki. Amazonas uh, iznīcināšana palielinās uh, globālo sasilšanu, pasaulē palielināsies vidējā temperatūra, tiks mazināta uh, bioloģiskā daudzveidība un iespējas dzīvot Amazonas mežos. Un ko mēs darām, kamēr šie meži deg Amazonē? Mēs vienkārši te sēdēsim un šausmās skatīsimies, kamēr mūsu planēta deg. Nē, mums ir jārīkojas. Jārīkojas. Uh, bija jau vakar. Gribu prasīt komisijai, kāda ir mūsu stratēģija, ko Eiropas Savienība dara, lai aizsargātu mežus, lai novērstu ugunsgrēkus, kādu stimulus un finanšu palīdzību mēs varam piedāvāt, lai mēs pārtrauktu un kontrolētu šos ugunsgrēkus. Lielas paldies Agijus Salības kungam. Šķiet tāds neliels pārpratums bija, eh, jo bija domāts, ka cits eh, kolēģis runās tagad. Lūk, šim kolēģim vārds. Paldies, eh, priekšsādātāji! Eiropas Savienības un Merkusur vienošanās ir labākais mehānisms, lai aizsargātu Amazonas mūža mežus, saka Šavārie kungs. Eiropas Savienība ir eh, rīcības eh, priekšgalā. Mums ir nepieciešams eh, pieņemt šo līgumu. Amazonas džungļu aizsardzība, tas ir svarīgi mums visiem. Āzijā, Āfrikā, tāpat okeānijā mums ir jābūt drošiem, lai mēs stabili varētu īstenot ilgspējīgas attīstības mērķus. Letīsija pakts tika parakstīts ar Kolumbiju, Pēru, Ekvadoru, Bolīviju un citām valstīm, un uh, tas ir vērsts uz Amazonas mūža meža aizsardzību. Tāpat laikā mēs esam redzējuši, ka Makrona uzvedība un pozīcija G7 sanāksmē nebija tā pareizākā, un uh, faktiski uh, tika risināti pašmāja politikas jautājumi, un ņemot vērā, ka mēs 20 gadus esam veduši sarunas par šo Merkusur līgumu. Tiesniecības aspekti ir ārkārtīgi svarīgi un tāpat arī vides normas. Paldies! Es paldies! Nākamā runātāja. Eh, Jā, Bēbes kundzei vārds. Sorry. Spoštovani, eh, že nekaj časa. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, šeit eh, jau kādu brīdi runājam par to, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt kā paraugam cīņā pret klimatiskajām izmaiņām, un mēs tik tiešām esam galvenais spēlētājs. Nu labi, varbūt tā ir. Bet iespējams, ka ir arī taisnība, ka no nu, otras puses Eiropas Savienība nevar rīkoties viena pati. Klimatiskās izmaiņas ir globāla rakstura problēma, un mums ir jārīkojas kopā. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu Eh, piedalīties debatēs, jā, protams, bet tas viss arī jārealizē. Domāju, ka dalību valstīm nevajadzētu eh, ratificēt Merkasūra eh, vienošanos, mums nevajadzētu vienkārši skatīties, noskatīties šajā katastrofā Amazonē, bet jābūt uzmanīgiem. Nu, un tas viss nedrīkstētu būt tikai vārdi. Klimats mainās, daba mainās, un uh, mums arī cilvēkiem ir laiks mainīties, jo ja mēs nemainīsimies, tad tas būs, tas būs beigas mums visiem. Paldies! Uh, kolēģi Čāns lūdzu nākošā. Thank you. Paldies! Dažkārt kāds jautājums nonāk sabiedrības degpunktā, jo eh, tas atspoguļo tādu ļoti būtisku jautājumu tādā veidā, ka tas var mūs visus. Ugunsgrēki Amazonē ir šāda tēma. Jā, tie ir ugunsgrēki. Jā, protams, jāstāda vairāk kokus Eiropā, bet uzsvar likšana uz eh, ugunsgrēkiem Amazonē, tas liek mums saprast ļoti svarīgas lietas. Cilvēki Eiropā ļoti mīl Amazonas mūža mežus. Mums ir eh, svarīgi cīnīties pret klimata krīzi, mums ir svarīgi bioloģiskā daudzveidība, jāaizsargā vietējos iedzīvotājus. Mēs neviens neesam izolēta sala. Jādomā par mūsu patēriņu, par tirzniecības politiku, kāda tam visam ir ietekme un sekas citur pasaulē. Tāpat kā citi, es baidos no Eiropas Savienības Merkusūra tirzniecības līguma sekām. Mani satrauc tas, ka šauras ekonomiskas intereses sabradās ar kājām cilvēkai tiesību ievērošana, vidas aizsardzību. Mani nepārliecina tas, ka Eiropas Savienībai kaut kā būs lielākas tādas ietekmēšanas iespējas vides aizsardzības eh, jomā. Nu, jums tikai jāpastāst, kāda ir mūsu darbības vēsture. Astoņi līgumi, astoņi gadi pagāja, kamēr mēs sākām kaut ko eh, attiecībā uz Koreju. Runātāja tiek pārtraukta. Paldies Čauns eh, kundzei un tagad Kuņečins kundze nākošā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi! neizliksimies te par ne, bezvainīgiem. Mēs jau runājam par atmežošanu kopš 2017. gada, kad es šeit izklāstīju savu ziņojumu konkrētajā jautājumā, un parlaments toreiz paudz savu atbalstu. Bolsonaro iznīcina mežus, mēs to zinām jau vairāk kā gadu, Eiropas Savienība uh, arī piekop savu starptautisko tirzniecības politiku, un tā ir arī daļa šīs problēmas. Nu, neignorēsim to. Jāuzdod jautājums, kāpēc mums vajadzēja gaidīt tik ilgi, līdz komisijai būtu rīcības plāns pret uh, atmežošanu, un kāpēc tad uh, mēs neparedzam rezolūciju šo debašu noslēgumā. Mēs vienkārši izliekamies, ka mūs tas interesē, un tas arī viss. Bet uh, apzināsimies faktus. Mešs tiek sagrauts, Un mežs tāpat laikā nozīmē dzīvību. Tas viss novedīs mūs pie iznīcības, tāpēc beigsim runāt, beigsim meža iznīcināšanu, beigsim ugunsgrēkus un centīsimies rast risinājumu. Lielas paldies, Konečnes kundze, tagad vārds Avram kundzei. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi! Mēs šodien esam vienoti no labā līdz kreisā spārta. Mēs visi vienoti nosodām bezatbildīgo rīcību runājot par meža ugunsgrākiem apzonas reģionu. Taču beigsim raudāt, rīkosimies, jo šodien Eiropas Savienība var darīt ko konkrētu. Mums ir tiesniecības instrumenti, lai izdarītu spiedienu, mums tie būtu jāizmanto. Eiropas Savienība nu pat parakstījusi Merkosuru vienošanos un apgalvo, ka šī vienošanās nemazina prasības pret uh, vides vajadzību izpildi, ka lūk, uh, tiek aizsargāta vide, bet nu mēs redzam, kā Bolsonaro savu saistību izpildi. Eiropas Savienība var izdarīt spiedienu, lai tiktu aizsargāt bioloģiskā daudzveidība. Tad lūdzu, uh, pārtrauksim tirznie, šī tirzniecības nolīguma darbību vismaz līdz brīdim, kad tiek pārtraukti ugunsgrēki, kad tie beidz un kad tiek vainīgi atrasti. Ja va, ko tas prasa e, no Eiropas Savienības pārtraukt šo vienošanos un ievērot vides sadaļas prasības. Paldies, Avramas kundze. Un tagad brīvā mikrofona noslēgumā vārds Keller kungam. Outset, um, the... Es tikai sākumā vēl, vēlos teikt, ka es augstu vērtēju šīs debats. Es domāju, ka te nav uh, runa, kurš ir labais, kurš kreisais, jo Bolsonaro ir uh, labai noskaņots un uh, Morales ir kreis noskaņots un vienalga viņi rīkojas tā, kā rīkojas. Jautājums par to, kā mēs integrējam planētā, ir svarīgs jautājums. Uh, ir izdevīgi noticināt lietu smēteļus visā pasaulē, ne tikai mazliet, jo mēs tā uh, apmierinām globālā, globālā patērētāja vajadzības, jo arī mēs Eiropā tā darām. Kamēr mēs importēsim sojas pupiņas no šī reģiona, tad viņi turpinās nodeizināt mežus. Būsim atklāti. mums ir ētiski, morāli pienākumi uzstāt uz to, lai jebkādi tirzniecības nolīgumi ievērotu Parīzes vienošanās prasības, un mums uz to ir jāuzstoj, jāuzstāj pirms mēs parakstām, ja kādu vienošanos ar Merkusur valstīm. Dank. Liels paldies! Keleher kungs, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra beigusies. Un tagad komisijas vārdā došu iespēju izteikties komisāram Vēlam. Mr. You, Mr. Um, think... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, mēs visi esam viensprāti, ka lietus meži ir svarīgs resurs visai planētai. Un šīs debats vēlreiz apliecināja to, ka Amazonas basēnā um, plosošie ugunsgrāki ir pamats mūsu bažām. Ir arī meža ugunsgrāki citās pasaules daļās. Un daudzi ir teikuši, ka mums ir jāpamatotas bažas un jārisina problēmas ar uh, mežu ugunsgrākiem, vai tas būtu Latviņamerikā vai Āfrikā vai Sibirie vai citur. Mums ir jārīkojas ātri kopīgiem spēkiem, apvienojot mūsu centienus mazināt klimata izmaiņas. Meži palīdz mums cīnīties pret klimata izmaiņām. Mežu aizsardzība ir būtiska mūsu un katra atbildības daļa, lai izpildītu Parīzes vienošanās prasības. Vairums runātāju uzstājās, izsakoties par Eiropas Savienības Merkosūra tirzniecības nolīgumu. Tajā nolīgumā ir iekļautas eh, vīdes prasības arī pret Eiropas Savienību un Latīņu Amerikas valstīm. Arī Brazīlija uzņēmās saistības izpildīt Parīzes prasības. Brazīlijas uh, saistības attiec uz uh, arī atmežošanas samazināšanu. Un tiek tad izsludināts arī izsludināts moratorijas uh, eh, lielopgaļas audzētājiem, ka viņi nedrīkst uh, ganības veidot uz nesen atmežotām teritorijām. Vēlos norādīt, ka tirzniecības nolīgums ir daļa no asociācijas, kopīga asociācijas nolīguma, kas veicina cilvēku tiesības un sadarbību daudzās jomās, tā skaitā arī vīdi un klimata izmaiņas. Eiropas parlamentam tiek piešķirs papildu instruments dialoga izvēršanai, un arī šādi tiek tuvināti tirgi un pilsoņi. Daudz uztrauc tas, ka nav paredzētas sankcijas prasību neizpildes gadījumā Eiropas Savienības Merkusur vienošanās dokumentā ir iekļauta visaptvaroša ilgspējības um, sādaļa, kas attiec uz vidas aizsardzību, uz klimatu pārmaiņu mazināšanu. Tur ir iekļauts arī prasības īstenot Parīzes nolīguma noteikums. Komisijai tās rīcībā ir instrumenti, kas ļauj nodrošināt, ka šīs prasības tiek izpildītas. Ja parakstītāja puse neizpilda prasības, tad varam izmantot strīdu risināšanas mehānismu. Mēs uzticamies un sagaidām, ka Brazīlija izpildīs prasības, kas, ko tai uzliek Parīs vienošanās. Un tas nozīmē to, ka Brazīlijas 2025. gadam ir jāsamazina eh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu emisijas par 37% salīdzināt ar 1991. gadu. Un tas attiec arī uz Amazonas mežu aizsardzību. Mēs no savas puses apņemamies samazināt mūsu emisijas samazināt līdz 2030. gadam par 40%. Daži deputāti izteicās, ka mums būtu arī jārisina pieprasījuma problēma, proti jāsamazina to produktu e, imports, kas e, saistīti ar atmežošanu. Eiropas Savienībai jau ir noteikumi, kas neļauj pārdot nelegāli izsirstu, nelegāli iegūt koksni. Līdz ar to patērētāji var būt informētāki par to, kādas preces viņi pērk. Runājot par Eiropas Savienības vietējiem pasākumiem attiecībā uz precēm, kas saistīts ar atmežošanu, aicinu jūs izlasīt mūsu neseno komunikāciju par atmežošanu. Tur ir paredzēta vairāk pasākumu šajā jomā. Tāda pasākuma kā standārtu un certifikācijas schēmu stiprināšana, lai veicinātu to preču um, noietu, kas nav saistīts ar atmežošanu. Ir paredzēta arī regula, regulējoša un neregulējoša pasākuma, lai samazinātu tādu preču risku, kas ir uh, saistītas ar atmežošanu. Tāpat arī tiek veicināta uh, apzināta rīcība saistībā ar mežu aizsardzību uzņēmēju darbībā un arī tiek uh, izveidota iesaistīto pušu platforma atmežošanas jomā, kas ļauj savā starpā sazināties uh, vairumtirgotājiem, ražotājiem un valdību. Atgādināšu, ka asociācijas nolīguma galīgais legālais teksts un ar to saistītie tirzniecības noteikumi tiks uh, iesniegti Eiropas parlamentam un dalībvalstu parlamentiem, lai tie to apstiprinātu. Paldies! Paldies, komisāra kungs Vēla. Un tagad vārds Tupurainies kundzei padomas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātās, godātie deputāti, mēs deputāti, dāmas un kungi. Noslēgumā vēlos pateikties jums par šīm ļoti vērtīgām debatēm par šo aktuālo jautājumu, kas svarīgs mums visiem. Mēs visi esam viens prāts, ka mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai sargātu mūsu mežus. Mums ir jāuzlabo ēst darbību šai jomā un arī turpmāk jāstrādā, lai īstenotu mūsu starptautiskās saistības. Daži vairāk no jums izteicās par Merkasur tiesniecības nolīgumu. Šai nolīgumā ir e, iekļauta ilgspējības eh, sadaļa un arī taisnīgas tirzniecības sadaļa. Pamatpremisa ir tāda, ka palielinoties tirzniecībai nevajadzētu kaitēt videi un darba noteikumiem. Gluži otrādi, šādiem dokumentiem būtu jāveicina ilgspējīga attīstība. Šajā dokumentā iekļauta arī sadaļa par klimatu pārmaiņām un tiek aicinātas parakstītāju valstis īstenot Parīzes eh, vienošanās prasības. Tur ir arī sādaļa par atmežošanu. Taču Eiropas parlamentā un arī padomē turpinās sarunas par Merkusur nolīgumu. Skaidrs, ka būs rūpīgā pārskata dokuments, kas ir uz sarunu galda. Abas mūsu institūcijas tiek aicinātas izvērst godīgas diskusijas, pamatoties uz faktiem. Vēlos arī norādīt uz to, ka ambiciozas, atklātas, uz noteikumiem balstītas tirzniecības uh, politikas prasības ir prioritāte mūsu prezidentūrai. Daudzi no jums arī pieminēja to, ka jārīkojas ātri klimata pārmaiņu kontekstā. Tagad ir jārīkojas šī jautājuma interesēs. Eiropas Savienība var būt uh, paraugs šai jomā. Tāpēc ir svarīgi izvirzīt ambiciozus mērķus klimata neutralitātes kontekstā līdz 2050 gadam. Tas jādara pēc iespējas drīzāk. Dāmas un kungi, mums ir jāsaglabā Amazonas lietus meži nākošajām paudzēm. Daudz kaitējumu jau ir nodarīts, es pauž nožēlu par to, taču mums ir jāfokusējas uz to, lai turpmāk tas neatkārtotos. Mums ir jāaizsargā mūsu meži Amazonas reģionā un citur, jo mums ir jāaizsargā mūsu dzīvības. Atmežošana ir globāls izaicinājums, tas saistīts ar daudziem sarežģītiem aspektiem. Šī iemesla dēļ sadarbība padomā, padomē ir neatsverama. Vēl jau vairāk ir svarīga sadarbība starp Eiropas Savienības iestādēm. Šī iemesla dēļ mēs šeit visi esam šeit. Vēlreiz liels paldies! par jūsu aktīvu līdzdalību un uzmanību. Paldies! Lielas paldies ministrei Tupurainens kundzei. Līdz ar to diskusijas par šo tēmu ir noslēgušās. Un tagad uz pāris minūtēm sanāksim pārtraucam.